Yes, I have here on. Welcome, good afternoon. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Sāksim mūsu ekon komitejas sanāksmi pēc ļoti uh, labas uzklausīšanas par konkurenci. Vispirms uh, pieņemsim darba kārtību, paldies. Otrakārt pieņemsim uh, 16. un 17. marta, kā arī 22. marta protokolus. Protokoli ir pieņemti. Sanāksmes vadītāja paziņojuma trešais trialogs uh, notika 13. trešdienā. Ir panākts progress pie vairākiem jautājumiem, tā skaitā par uh, informācijas prasības. Tagad ir arī pensiju uh, paziņojums un vairāki panti ir iekļauti. Daudz kompromisu ir uh, panākti, daži tikai tehniski vēl neatrisināt jautājumi, tad progress ir arī panākts pie citiem jautājumiem, kā piemēram key functions un šis depository jautājums. Un tad trialogs nākamais būs 4. maijā. Tālāk piektais darba kārtības punkts komisijas deleģētā regula, ar kuru labo deleģēto regulu 2015 slīpsvīdra 63, ar ko Eiropas parlamenta padomas direktīva 2014-59 papildina attiecībā uz eksante iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos. Šeit ir iebildumā prasība ar tātad deleģēto aktu, kas koriģē iepriekšējo deleģēto aktu. Jāteic, ka jā, šeit ir dažādas interpretācijas par uh, to, um, kāda būs deleģētā akta juridiskās sekas. Esmu arī saņēmis vēstuli no DJ Pizmgarsāna kunga. Uh, Tur ir arī jautājumi atbildes, kas precizē komisijas eh, nostāju par to, ka deleģētais akts nepaplašina aptvērumu. Tas gluži vienkārši atjaunina šķērs atsauces uz likumdošanu, kas ir grozīju, grozīta un kas grozījusi citus likumdošanas tekstus uz ko attiecās sākotnējais deleģētais akts. Komisijas interpretācija ir tāda, ka šis deleģētais akts būtībā ir tāda tehniska šķērs atsauce. No otras puses atkal parlaments pauda bažas un prasa skaidrojumus par to, vai tik tiešām tas tā ir. Vai arī jā, dažas atsaucas, jo īpaši uz uh, 4, 2, 9, B. Vai tas tagad iekļauj kādus papildus elementus? Tad ir arī problēma, kas ir saistīta ar to, vai ir šī retroaktivitāte vai nav. Nu, ir vairāk jautājumu. Es saprotu, ka atbilde arī tad noteiks to, ka Eiropas parlaments varētu lemt turpmāk uh, rīkoties. Uh, tad atbilstīgi abu referentu priekrišanai un iebildes autoram vispirms mēs vēlētos uzklausīt Eiropas komisiju, lai specifiski tad uzklausītu komisijas skaidrojumus, pēc tam, protams, būs arī īsa diskusija. Uh, Tad uh, pēc tam, protams, ņemot vērā mm, to, ko jūs mums sacīsiet, tad arī lemsim par to, kā tad tālāk rīkosimies, ņemot, zinā, ņem, ņemot vērā, ka mums priekšā ir visai daudz dažādu opciju. Nu, lūk, tad vārds Emiliano Turnēze kungam, lūdzu, pats jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, jā, kā teicāt, e, ģenerāla direktorāta nosūtītajā vēstulē mēs mēģinām precizēt, kas ir deleģētā akta pamatā, ko pieņēmusi tagad komisija. Divi galvenie punkti šai koriģējošā deleģētajā aktā. Tā mērķis ir e, pēc būtības grozīt divus elementus attiecībā uz šo promotional banks un bankas uh, kā, kuru. Um, Šī bilants ir zem 3 uh, miljārdiem eiro. Lai mainītu arī CRR, īpaši 4, 2, 9 pāntu, kas tagad ir pilnībā aizstāts. Šīs uh, izmaiņas, kā sakām, apsvērumā nav būtiskas. Atbilstīgi deleģētajam aktam 2015-62, kur tiek grozīta metodoloģija par šos vīrus jautājumu, tad tas, šī metode ir mainījusies kopš 15. gada, līdz ar to koriģējošais akts, kas vēl nav apstiprināts, vienkārši atsaucas uz šo, nemainot pēc būtības tekstu kopš 15. gada janvāra. Lūk, eh, tie ir galvenie elementi, tā ir galvenā ideja. Kā tas tika norādīts arī vēstulē, tad šis koriģējošais akts atbilstīgi Uh, tiesību aktam, tam nav atpakaļejoša efekta, tas vispiemērojuši kops 15. gada janvāra, netiek arī paplašināta darbības joma, kas ir ļoti labi atrunāta delģietajā aktā. Te atsauce ir tikai uz dažiem atvasinātajiem produktiem, ne uz visiem. Piemēram, 4, 2, 9, 6, septītais punkts, tur ir arī atsauc uz kredīta atvasinājumiem, kas nav īpašās attieksmes darbības jomas. Ka, un noslēgumā tad jāteic šī metode jau ir spēkā kopš 15. gada janvāra. Šīs nekādā gadījumā uh, nemainīs eh, vai eh, nu, nekādā veidā neietekmēs pēc būtības pamatlikumu, kas eh, ir spēkā kopš 15. gada 1. janvāra. Es ceru, ka tas precizē mūsu nostājas un gatavs, ka atbildēt jūsu jautājumiem. Es saprotu, ka jautājums nav vienkārši. Paldies! Es došu vārdu iebildes. Uh, autoram? Nē, vispirms uh, Hokmār kungam. Gunār, lūdzu. Paldies! Komisijai taisnība. Sārežģīts jautājums tik tiešām. Un izskatās, ka nu viss tiešām uh, mēs jau sen kopā ar Ferēras kundzi Eh, šķiet eh, jau par to esam vienojušies politiskajā eh, līmenī, bet nu atkal viss no jauna ir jāskata. Un tagad atkal ir šis dēliģētais akts un tā tālāk tā joprojām. Tas tāds mūžīgais uh, jautājums. Bet nu labi, te nu mēs esam. Jā, komisijai vajadzēja koriģēt dēliģēto regulu, jo tas izriet no šīs COR uh, par ko mēs diskutējam. Un uh, mēs varam teikt, jā, tā, tad, tad, kura interpretācija ir laba vai slikta, bet nu ir dažādas interpretācijas iespējas. Mēs pasakām skaidri arī to, ka, protams, tam ir ietekme uz to, kā jūs izmērat uh, šos maksājumus, jo ja tas nebūtu tik svarīgi, tam nebūtu nekāda ieteikuma, tad mēs neredzētu nekādu problēmu. Centrālais jautājums ir par to, kā tad mēs to risinam. 4, 2, 9 punkts. Komisija koriģējot, atjaunojot uh, šo deleģēto regulu, uh, mūsuprāt, paplašina šo atsauci divpusējās diskusijās ar komisiju. Manuprāt, mēs bijām viens prātis par to, ka tā vai citādi, vienalga kā mēs uz to raugāmies, tas paplašina aptvērumu. Jebkurā gadījumā. Un tad atkarībā no tā, kā mēs definējam šo paplašināto aptvērumu un kā tas ietekmē uh, naudu, kas ir jāmaksā fondā. Tad jā, varētu domāt, ka tas sašaurina darbības jomu. Tiešām esmu pārsteigts, jo bija nu, tāds neformāls solījums, kad mums bija diskusijas ar pēnu referentiem un komisiju, kā to nu, vienkārši varētu atrisināt, koriģējot, koriģējošo deleģēto aktu. Uh, veicot šīs atsauces uz 429a un b jautājums komisijai. Nu, kādēļ tas nav izdarīts? Mums to, to solīja. Mums to teica, ka tas ir iespējams nedēļā, ka tas ir iespējams nedēļas laikā. Un jā, nu, mums visiem likās, ka tas būtu vienkāršs risinājums, ja mēs to būtu izdarījuši priekšsēdētāji. Uh, nu tad mēs te tagad nesēdētu vēlreiz un atkal diskutē, diskutējot par šo likumdošanu. Man eh, tiešām ir jāuzdod atkal šis jautājums, kādēļ Eiropas komisijai ir jāpaplašina darbības joma tajā pat laikā, sakot, ka viņi to nepaplašina vairāk nekā līdz šim. Bet tāpat laikā piekrīt, ka nav nepieciešams atsauc uz visām, visiem šiem punktiem A, B un tā tālāk. Nu, šī ir ļoti sarežģīta un miglaina diskusija, jā, bet, nu, tādēļ arī ir nepieciešama pilna skaidrība, absolūta skaidrība. Nu, mēs to visu jau būtu izdarījuši, ja komisija būtu savu darbu paveikusi nedēļā, kā viņi to solīja. Paldies, Markus Ferbers. Vai tas tēmās ir kompleksis? Äh, Paldies, tā kā šis temats ir tik sarešķīts, es tomēr gribētu izteikties savā dzimtajā valodā, man tas būs vienkāršāk. Šajā deleģētajā aktā ir runa par slogas sadalīšanu no noriglāma fonda izmantošanā. Tas nozīmē, ka te nav runa tikai par tehniskiem jautājumiem, te ir runa arī par politisku problēmu, tātad cik eh, un kuram vajadzētu iemaksāt noregulējuma fondā. Eh, es aizstāju savu kolēģi Vertmanu Kolu sarunās par šo tiesību aktu, un mēs runājām par dažādiem jautājumiem, piemēram, eh, CR un CRD direktīvas jautājumiem, un mēs sapratām, ka šīs netinka prasības uh, Uh, netiek izmantotas summa aprēķināšanā. Tieši tāpēc uh, ir jāapspriežas um, pirmajā līmenī un nedrīkstētu būt tā, ka otrajā līmenī to visu uh, izskata savādāk. Bez tam vajadzētu domāt arī par to, vai uh, šīs summas tiks piemērotas ar atpakaļējošu spēku jau 2015. gadā. Uh, Ja jau mēs esam veidojuši šīs sarunas par šo direktīvu, tad mums vajadzētu arī apsvērt, kāda tad īsti ir motivācija šai iebildumi vēstulē. Tad mums varbūt šis priekšlikums ir jānoraida. Ja šīs netiekuma prasības saskaņā ar komisijas teikto vispār netiks paplašinātas, tad ir jautājums, vai uh, tas, ko teica Gunārs Hekmarks, arī tiks darīts. Tātad, vai tas attieksies tikai uz 429a punktu, bet eh, neattieksies uz 429b punktu. Tāpat arī ir jautājums par atpakaļējošo spēku. Eh, šie grozījumi ir jāpieņem juridiski strikti, tātad tas varbūt izklausās uh, uztvert ļoti nopietni, bet jebkurā gadījumā mēs pašlaik komisijas lapā neredzam skaidrojumu manā vēstulē izteiktajiem iebildumiem. Ja šādas normas netiek pieņemtas, tad īsnībā tas ir uzaicinājums bankām ļaut tiesām spriest par summu paaugstināšanu. Galu galā mūsu pienākums ir nodrošināt eh, tiesisko noteiktību, nevis nenoteiktību. Tieši tāpēc es varu tikai atbalstīt eh, Gunāra Hekmārka priekšlikumu. Galu galā mēs eh, vēlamies virzīt uz priekšu šos grozījumus, kas tika pieņemti sarunu darba grupā, un es domāju, ka parlamentā tam nerastos nekādas problēmas. Uh, Tieši tāpēc jautājums, kāpēc komisija līdz šim nav spējusi sniegt skaidrojumus. Tātad eh, mēs neesam saņēmuši atbildes šajā vispārīgajā jautājuma un atbilžu sesijā. Paldies! Daži ir pieteikušies runāt, es gribētu jūs aicināt izteikties pēc iespējas īsāk. Mūsu laiks ir ierobežots. Mums pavisam drīz vajadzēs pāriet pie nākošā punkta. Protams, mums būs diskusijas, bet lūdzu neizsakāties pārāk gari. Burhards Balts. Paldies, priekšēdētāji. Es eh, gribētu papildināt to, ko teica uh, eh, Hekmārka kungs un uh, Herber kungs. Man ir būtiski, lai institūcijas uh, būtu un paliktu cauredzamas. Un ja kaut kas tiek mainīts ar atpakaļējošu spēku, uh, Un jo īpaši, ja ir runa par lēmumiem, kas ir pieņemti politiski un kas ir stājušies spēkā, tad mēs šeit nerunājam par tiesību akta korektūru, bet gan par grozīšanu. Es uzskatu, ka mums šeit, Eiropas parlamentā, vajadzētu nodrošināt caurzamu procedūru. Otrakārt, mēs nedrīkstam arī uh, atmest malā politisku vienošanos par tiesību akta grozīšanu. Ja šī tiesību akta korektūra nav pārāk svarīga, tad vajadzētu prasīt, lai komisija skaidri pasaka, ka tās, par, kuru, par ko mēs vienosimies, veigu galā arī būs spēkā. Komisijas dienestiem vajadzētu nodrošināt tādu viennozīmīgu skaidrību, vajadzētu atbildēt uz jautājumiem, ko uzdod dalībvalstis, pieprasot šādu skaidrību. Uzskatu, ka līdz šim tā tas nav bijis. Tieši tāpēc es gribētu jūs aicināt un gribētu aicināt komisiju nākt klajā ar risinājumu, kas respektē politisko vienošanos par šiem tiesību aktiem. Un, protams, pats svarīgākais būtu nodrošināt juridisko noteiktību. Paldies, tagad Elīze Ferreira. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu nedaudz uh, apjukusi, es nezinu, kādā kārtībā tiek pieteikti runātāji. Esmu ēnu referente, tāpēc domāju, man dos vārdu uzreiz pēc Hekmarka kunga. Bet lai nu kā. Uh, 23. februārī mums bija tikšanās ar komisiju, kuru vadīja Patriks Pīrsons. Mm, balstoties uz šo tikšanos, es domāju, ka tika sniegti skaidrojumi. 17. martā saņēmām komisijas vēstuli un jautājumu un atbilžu dokumentu, kas uh, atkārtoja to, ko iepriekš mums jau bija teicis Patriks Pīrsons. Kopumā es domāju, ka 1.2 pants no koriģojošās regulas iekļauj atsauces uz uh, iemaksām. Un te ir paredzēta arī grozījumi par leverage ratio. Es piekrītu komisijai, ka te nav paredzēts juridiski paplašināt instrumentu aptvērumu. Manuprāt, aptvērumu nosaka pants 5.3 šajā deleģētajā aktā un tas attiecas arī uz saistībām no derivātu līgumiem, kas ir uzskaitīts eh, CRR. Es uzskatu, ka šis deleģētais akts negroza piemērojamās tiesības uh, no 2015. gada janvāra un attiecībā uz derivātu aprēķiniem. Tie ir vienkārši iekļauti starp atsauce uz 429a un b pantiem no CRE direktīvas, kas stājās spēkā jau 2015. gada janvārī. Tāpēc neredzu nekādu iemeslu, kāpēc vajadzētu iebilst. Uzskatu, ka tā ir vienkārši likumdošanas aktu interpretācija, pie kuriem mēs esam strādājuši. Zinu, ko komisija nolēma neiebilst pret šo deleģēto aktu. Vācija, Spānija un Austrija ir iesniegušas kopēju deklarāciju, un tāpat arī Slovēnija nāks klajā ar paziņojumu, bet kopumā padomu vienojās. Pēc visām šīm vienošanām es domāju, ka mums vajadzētu vienkārši pielikt šim jautājumu punktu un nav nekādu iemeslu e, iebilst. Svens Gīgolds. Pavisam īsi. Man ir jāsaka, ka šī ēnu referentu tikšanās ar komisiju bija visnotaļ ievērojama vairāku iemeslu dēļ. Kā jau referents teica, tā likās tehniska tikšanās, tika arī apgalvots, ka tā ir tehniska tikšanās, tika apsolīti skaidrojumi, un pēc tam, kā Ferberkungs teica, šie skaidrojumi, kas tika sniegti, vispār neatrisināja problēmas. Parasti tā ir tad, kad eh, šie jautājumi, kas it kā ir tehniski, izrādās nemaz nav tehniski. Tāpēc gribētu teikt Elīzē Ferērē, ka pastāv nekonsekvence attiecībā uz 1.3 pantu, 1.2 pantu, un pēc tam tātad tiek grozīts 5.3 pants deleģētajā aktā. Tiek teikts, ka Tam vajadzētu attiekties tikai uz derivātu kontraktiem, bet ir iekļautas atsauces uh, arī uz tādiem pantiem, kur nav runa par derivātiem. Līdz šīm man neviens nav spējis izskaidrot, un es arī esmu vīlies, kāpēc komisija nav paveikusi to, ko tā solīja. Kāpēc šeit nav pietiekams atsauces uz 429a pantu? Tad mēs būtu pilnībā apmierināti, mēs saprastu, ka šeit mēs nepaveram iespējas tālākam netingi iespējām, kas e, ļautu pārnest iemaksas no lielām bankām, kas saskaras ar lielākiem riskiem. Gribētu jautāt komisijai, vai tā nevarētu izpildīt to, ko tā ir solījusi. Tātad 429a pants vajadzētu atbrīvoties no divām pārējām atsaucēm un nodrošināt, lai piemērošanas datums visur ir vienāds 2016. gada 1. janvāris, un tad varēsim runāt par interesantākiem tematiem. Uh, Paldies. Uh, tagad viss šķiet skaidrs. Protams, ir dažādi viedokļi. It's clear some question are would require more Tātad Ir jautājums, kuriem nepieciešams konkrētākas atbildes. No savas puses vēlētos uzdot sekojošu jautājumu. No vēstules es sapratu, ka šīs izmaiņas, kas tiek īstenotas, eh, jau stājas spēkā, jo ir šī eh, šķērs atsauce uz likumdošanu. Tāpēc šī korekcija nav īsti nepieciešama no juridiskā viedokļa, jo ir teikts, ka jaunie ieteikumi eh, balstoties uz deleģētiem aktiem jau ir spēkā. Sākot no 18. janvāra 2015. gadā, jo īpaši tāpēc, ka jūs sakat, ka tas nav retroaktīvs pasākums. Tātad, ja tas tik tiešām tā ir, ja ka tas pēc būtības neko nemaina. Kāpēc jūs uzskata, ka ir nepieciešams ieviest šādu aktu, ja eh, noteikums, eh, ko jūs tagad skaidrojat, jau ir spēkā? Nu, ja es pareizi saprotu, varbūt es nepareizi sapratu to, kas vēstulē minēts. Un otrs jautājums ir saistīts ar šo 429b Atsauce uz 429b izriet no tā, ka jūs formālu iemeslu dēļ e, izlemiet e, saukt to tagad par pantu, nevis e, punktu. Un īsti nav saprotams, kāpēc e, jūs to saucat par B, nevis par A, kas visiem būtu skaidrs. Un visbeidzot, šis retroaktīvais raksturs. Tātad tas, ko um, mēs definējam, jau ir spēkā. Tas, ko mēs definējam deleģēto regulu, ir spēkā. Vai tas ir pareizi? Un tālāk, balstoties arī uz kolēģi teikto, kādus soļus komisija ir gatava spērt, lai radītu lielāku skaidrību. Tātad, kur opciju komisija grasās izra, iz, izraudzīties, kur ir tā juridiskā opcija, kur jūs apsverat, vai varbūt jūs esat gatavi jau tagad paziņot, kur tā būs, lai skaidrotu. Protams, ņem, pieņemot, ka mēs visi piekrītam pēc būtības. Tāda būtu man personīga jautājuma. Un pirms tam varbūt, pirms es dodu vārdu jums atbildēju, varbūt būtu vērts ieklausīties arī uh, vienotās rezolūcijas padomas teiktajā. Un tad komisija. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā jūs zinat, šī te vienoto rezolūcijas padome ir atbildīga par 19 mm, bankām, 19 jurisdikcijās. Mēs apkopojam datus no šīm bankām, un tā kā eh, deleģētā regula eh, pārēdz, eh, tad nākamajā nedēļā vairāk nekā 3000 banku saņem savu paziņojumu par savu pienesumu SRF. Mēs cieši kontaktējamies ar komisiju pēdējā gada laikā par šo jautājumu. bija svarīgi sniegt skaidrs vadlīnijas bankām par to, kā tām būtu jāziņo par saviem datiem. Es domāju, ka ir nepieciešama skaidra interpretācija eh, šim juridiskiem jautājumam, bet eh, tie praktiski pēc būtības ir skaidrs, ka eh, Mm, bankām būtu jādomā tikai par e, derivatīviem saskaņām 429. pāntu. Mēs runājam par jaunu punktu 429. A punktā. Mēs skaidri instruējam bankas neņemt vērā eh, šo izmaiņu un neņemt vērā nevienu vienu no instrumentiem, kas ir paredzēts 429.b, tikai tāpēc, ka 5. pantā attiecīgajā direktīvā um, bankām nav ļauts to ņemt vērā. Ieklausoties tajā, kas izskanēja šodien, jo vēlreiz vēlos atgādināt, ka mēs nepiedalījāmies diskusijās starp komisiju un institūcijām, bet uh, vadlīnijas tika uh, sniegtas bankām, lai pateiktu, ka ir jāizvērtē, jāpārvērtē tikai derivatīvi saskaņā ar 429. pantu. Pārējie instrumenti nav jāņem vērā. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisijai. Liels paldies! Jā, Šis ir ļoti sarežģīts jautājums ne tikai no tehniskā viedokļa, runājot par eh, derivatīviem, bet eh, kopumā. Tāpēc arī mums bija nepieciešams tik daudz laika, lai izvērtētu iespējamo risinājumu, kā jūs teicāt. Tātad jautājums, vai mēs varam ieviest tādu kā korekciju, eh, lai būtu eh, koriģējošs akts. Atbilde ir nē, jo te nav materiāls kļūdas. Korekcija, jeb koreģējošs akts tiek pieņemts tad, kad ir tikus pieļaut kļūda, bet tas tā nav šajā gadījumā. Lai skaidrotu vēl vairāk, patiesībā šīs izmaiņas eh, varētu iekļaut nevis korektīvā uh, aktā, bet vienkāršā uh, eh, koreģendum, jo mm, bet uh, šobrīd um, šīs izmaiņas jau attiec uz 429. pantu un kas attiec uz caurskatāmību, tad komisija organizēja darba grupas uh, ar dalībvalstu pārstāvjiem, tāpat arī piedalījās parlamenta sekretariāta pārstāvis, mēs runājām par šo specifisko jautājumu, un ja tiktu ieviesta jauna eh, metodoloģija, tā būtu arī jāpiemēro. Par to mēs vienojāmies 2013. gada decembrī, tātad um, krietnu laiku pirms tika pieņemts korģējošais akts. Tālāk, kas attiecas uz vienlīdzīgu attieksmi, tad jāsaka, mēs saņēmām uh, arī jautājumu par tā dēvētajām promotional banks un uh, intermediate banks. Kāpēc mēs to ierakstījām šajā korektīvajā aktā? Mēs nepieņēmām divus, tātad korriģendumu un uh, korriģējošo aktu, lai tas viss būtu efektīvāk. No otras puses, viena dalībās nāca klajā ar prasību, tāpēc, ka nebija pienācīgas skaidrības. Bet jāsaka, atbildi jau tolaik bija skaidra. Izmaiņas nav nepieciešams, eh, jo tās jau ir piemērojams. Un galu galā mēs eh, nolēmām nu, nākt klajā ar skaidrojumu. ir nepieciešams jauns koriģējošais akts, kas ļautu stāties spēkā uh, šo noteikumu, kas stājas spēkā ar uh, janvāru, bet tādā gadījumā tam būtu retroaktīvs spēks, jo būtu jāmaina pats, uh, pat likumdošana pēc būtības, kas ir spēkā šobrīd, bet koriģējošā akta mēķis bija uh, gluži vienkārši skaidrot uh, šī te promotional banks un intermediate banks, jo ir eh, padomas eh, attiecīgais noteikums. Šis elements tika ņemts vērā jau pētījumā, eh, kas pavadīja komisijas deleģēto aktu, un tāpēc arī ir šāda te klauzula, kas sasaista eh, šo jautājumu ar derivatīvu jautājumu. Kāpēc mēs atsaucamies uz visu 429. Eh, pantu A un B punktu? Mēs izraudzījāmies tieši tādu pašu mm, tehniku, kā eh, iepriekšējā gadījumā 429, 6 un 7. Arī tur bija šis noteikums atsauc uz kredīt derivātiem. Uh, šķiet, ka kolēģis to pieminēja, bet metodoloģija neatiecas uz šiem te derivatīviem, pat ja tie tīri skaidri ir minēti 6. un 7. pantā, attiecīgi, 6. un 7. punktā attiecīgajā pantā. Mēs izraudzījāmies šādu metodoloģiju, tāpēc, ka mēs uzskatījām, ka deleģētajos aktos lieliski viss ir definēts. Tas ir minēts CRR pielikumā. Tāpēc mēs uzskatām, ka te viss ir pilnīgi skaidrs. Es atvainojos, ja uh, mans izklāsts ir bijis pārāk skaidrojošs, bet nu, tas ir sarežģīti gan no tehniskā, gan no likumdošanas viedokļa. Paldies! Jā, paldies, saka priekšsēdētājs ļoti uh, pareizi ir tas, ka jūs teicāt, ka jūs atsaucaties uz iepriekšējo deleģētu aktu, kur bija jau atsauc 6. un 7. punktā. Bet no otras puses varētu teikt tādā gadījumā, jūs atsaucaties šo specifisko punktu, nevis uz visu pantu, jo jaunajā jūs atsaucaties uz visu pantu, kas ir sadalīts trīs daļās, tā tad jūs atsaucaties arī uz uh, šo te daļu. Jums uh, šajā pašā punktā bija jāatsaucas uz visu pantu. Tāpēc jautājums, kāpēc? Manuprāt, šajā gadījumā ir citādi nekā iepriekšējā gadījumā. Varbūt es kļūdos. Kā jau es teicu, jaunais deleģētais akts, šis te uh, ievads lieksnes aizstāja 429, un mēs uh, tikai atsaucamies uz A un B, atsaucoties uz metodoloģiju. Tas nenozīmē, ka visa metodoloģija attiecībā uz visiem instrumentiem ir jāpiemēro arī uz tiem instrumentiem, kurus uh, neaptver šis deleģētais akts. Jā, no juridiskā viedokļa. Uh, ir skaidrs, ka mēs neatsaucamies uz tiem instrumentiem, uz kuriem neatiecas īpašs aptvērums, kas ir paredzēts šajā deleģētajā aktā. Tāpēc, mūsuprāt, te nav nekādas juridiskās neskaidrības. Un tā kā nav nekādas kļūdas, tad mēs nevaram neko grozīt ar, ar citu uh, koriģētu aktu, šo te koriģējošo aktu. Tas ir vienīgais iemesls. Thank you. We need really to conclude, but Markus, very. Jā, mums tiešām ir jānoslēdz šīs diskusijas. Pavisam īsi, Markus, jā, pavisam īsi komentāri. Vispirms, ja mums kā parlamentam un padomē ir iespēja atsaukties uz deleģētajiem aktiem, tad, ja no vienas puses tas jau notiek, tad tam ir jānotiek arī no otras puses, un mums ir jāizpild arī savus uzdevumus. Tāpēc es domāju, ka tas nav nekāds arguments, ja mēs sakam, ka padomu jau ir rīkojusies, mums pašiem arī ir tas jādara un jāpārbauda, un vai mēs varam par to vienoties, vai tas ir jānoraida. Komisija ir iniciatīvas monopols, Un tāpēc mums ir jāsaprot, uh, ko mēs varam, ko mēs nevaram darīt. Un viens no risinājumiem ir jūs atsaucat savu priekšlikumu un nākat klajā ar jaunu. Un tad mums ir juridiskā noteiktība un nav nepieciešams viss šīs diskusijas. Bet acīm redzot, kāpēc jūs neesat tam gatavi? Ah, this is what I understood, unless you want to... Yeah, to withdraw. Nu, es vismaz tā sapratu. Ja es pareizi saprotu, komisija nav gatava to darīt. Balstoties uz komisijas priekšlikumu, kurā ir teikts, ka tas uh, attiec tikai un vienīgi uz derivatīviem, kas jau bija spēkā iepriekš. Bet mans jautājums, ja tas jau bija spēkā pirms tam, kādas būtu sekas tādā gadījumā, ja mēs noraidītu? Nu, vēl uh, bez tā, ka te e, attiecīgi būtu jāiestā, jāiestājas, jāstājas spēkā nacionālajiem noteikumiem. Tātad, kāds būtu efekts, ja šīs dokuments nestātos spēkā? Nu, es tikai pieņemu tādu iespēju. Gribētu dzirdēt, kas notiek šāda scenārija gadījumā. Nē, kā jau es teicu, šīs te uh, dokuments attaucas uz uh, promotional banks un intermediate banks. Uh, Un tas nozīmē, ka tām nebūs skaidrības. Kas attiecas uz derivatīviem, tad likums jau ir, un šī iemesla dēļ mēs nevaram koriģēt koriģējušu aktu. Yeah. Paldies, es domāju, ka tagad mēs esam saņēmuši visus informācijas elementus. Ir pilnīgi skaidri atšķirīgas interpretācijas, un es domāju, ka šobrīd nav īstais brīdis mums pieņemt lēmumu. Es domāju, ka mums būs iespēja vēl skaidrot šo punktu. Komisija eh, nāks klajā ar skaidrojumu, kuru skatīs par nepieciešamu. Ja es pareizi saprotu, ir atšķirīga interpretācija. Es vēlos tikai uzsvērt paradoksu, ka acīm redzot, Acīm redzot, Tas ir skaidīts, saistīts ar skaidrojumu, var eh, prasīt pēc skaidrojuma. Un, nu, te ir papildus elements. Nu, tāda mm, ir nu, mūsu darba metoda, tā ir daļa no demokrātiskā procesa. Es domāju, ka mēs attiecīgi pieņemsim savu lēmumu un ja būs nepieciešams. Mēs balsosim, pieņemsim savu lēmumu. Gunār, pavisam īsi, ja tev tiešām ir kas sakāms pēc būtības. Jā, paldies. Es domāju, ka ir atšķirība starp realitāti un to, kas ir uz papīra. Ja mums ir vienošanās, un mēs saprotam, kādam ir jābūt pamatam, bet ja neskaidrība dokumentos, tad es domāju, ka komisijai ir jānodrošina tas, lai mums būtu šī skaidrība un noteiktība. To var darīt dažādos veidos, ja jūs nevarat koriģēt koriģējošo aktu, tas ir jādara citādi. Tātad vai no nu eh, jautājumu un atbilžu palīdzību vai kā citādi, bet kaut kas ir jādara. Jo ik viens eh, piekrīt tam, kādam būtu jābūt uh, pamatā. Par to mm, nevienam nav šaubu. Uh, atšķirības ir uh, teksta interpretācijā. Tāpēc nodrošināsim, lai šo tekstu varam interpretēt visi vienādi. Es domāju, ka tad nav nepieciešams nekāds maģiskais triks. Es domāju, ka komisija to var panākt. Jo pretējā gadījumā mums nepārtraukti jātiek galā ar ļoti sarežģītām detaļām. Paldies! Paldies, tiešām biedi vārdi! Es domāju, tas ir liels, ka mēs vienojamies pēc būtības. Mēs sakam, ka mēs vēlamies, lai e, būtu spēkā šis e, te noteikums, tikai šī derivatīva kategorija. Un tagad ir jāsaprot, vai šis dokuments ļauj panākt šo efektu. Bet es domāju, tas, ka mēs visi vēlamies vienu to pašu, tas jau ir labs izējas punkts. Un, nu, Domas dalās par to, vai dokuments ir pietiekami skaidrs. Gunāram taisnību, ir vairākas opcijas, un tas nenozīmē, ka mums ir opcija tikai starp nedarīt neko, vai arī uh, pieņemt deleģētos aktus, tātad komisijai ir jādomā, ja uh, jautājumu un atbilžu uh, process nav pietiekams, tad komisija varbūt varētu uh, izmantot visas iespējas, lai atrisinātu šis jautājums, kas acīm redzot ir tikai un vienīgi tehnisks. Tātad runa ir par noteikumu interpretāciju. Te nav nepieciešams pieņemt citu noteikumu. Mēs, protams, arī ņemsim vērā ikvienu iniciatīvu, kur komisija uzsāks, bet tas nozīmēs, protams, ka mums būs jādiskutē savā starpā saskaņā ar pareiz, parasto procedūru jāpieņem lēmums. Liels paldies komisijai par pie, pienesumu, un tagad nākamais uh, kung, punkts darba kārtībā, ja vien atradīšu to savos dokumentos. Sestais punkts - virtuālās valūtas. Mums ir jāizskata grozījumi. Funvaits ir uh, kungs ir pieņēmis, uh, sagatavojis dokumentu. Jums vārds. Uh, um. Paldies. 128 grozījumi tika iesniegti Eiropas parlamentā. Tas nemaz nenozīmē ļoti lielu skaitu. Tas vēl ir pārvaldāms. Pēdējo divu nedēļu laikā mēs esam ievērojumi progresējuši. Uh, arī uh, vienojoties par dažādiem kompromisiem, par šiem uh, grozījumiem. Es domāju, kā arī spriežot pēc sanāksmes, kāda mums uh, bija ēnu referentu, referentu sanāksmē šo pēcpusdienu, es uzskatu, ka, nu, vajadzētu balsojumam notikt, kā ieplānots nākamnedēļ komitejām. Nu, kamēr viss vēl, protams, vēl nav pabeigts, vēl ir detaļas jāstrādā, bet es pateicos visiem, kuri iesniedz grozījumu, lai uzlabotu tekstu. Mums bija ļoti labas diskusijas, tikāmies ar lieliskiem ekspertiem. Arī sekretariāts mums sniedz ļoti svarīgu ieguldījumu un palīdzību sniedza. Tad, nu, pamāta ideja iniciatīvas ziņojumā nav mainījusies. Proti, ideja ir tāda, ka šī ir ļoti jauna un daudzsološa tehnoloģija. Tā tik ātri attīstās, ka nebūtu laba ideja tagad uh, inovācijas uh, tā visaptvaroši reglamentēt. Potenciāli, protams, ka tas uh, arī sevi iekļauj sistēmisku risku, tehnoloģijas tiek izmantotas arvien vairāk, tāpēc izstrādājam tādu piesardzīgu likumdošanu. Tad arī būs nepieciešama, nepieciešama piesardzīga tehnoloģiju uzraudzība. Gadījumā, ja ir nepieciešams regulējums, tad arī mēs varēsim reaģēt pirms notiek kas slikts. Nu, mēs varam teikt, ka mēs esam atvērti tādai. Uh, uh, izmēģinājumu pieejai, kur mēs visu kaut ko eksperimentējam, bet, protams, mums arī ir jāuzceļ uh, spēcīga celtne uz šīm smiltīm, uh, bet, nu, tādēļ smiltis jāaizstāja ar kaut ko uh, stabilāku. Tad es domāju, šajā garā noteikti mēs arī vienosimies par kompromisiem. Īpaši es vēlētos minēt uh, divus uh, grozījumus, ko iesniedz S&D kolēģi. Kalien Soru. Par zemes reģistru. Te mēs redzam uh, arī šeit tehnoloģiju jaunu pielietojumu. Tad arī norāda norād uz Renato Soru 84, 85 C86 grozījumu, kur arī ir ā, liederīga analoģija starp internetu attīstību un potenciālo aplikāciju attīstību, piemēram, nu lūk, tādējādi Es arī sagaidu diskusijas par grozījumiem plašākā šādā grupas kontekstā, bet, kā jau es teicu, arī iekšējās diskusijas ir labi pavirzījušās uz priekšu. Uzskatu jau, ka krietni pirms balsojuma varēsim arī izsūtīt jums balsošanas sarakstu, lai visi varētu atbilstīgi sagatavoties. Paldies! Paldies! Martu Šello. Sī, grazie, grazie. Liels paldies! Pateicos arī Jakobam, referentam par virtuālo valūtu. Paldies arī viņa asistentiem, paldies arī ēnu referentiem, citiem kolēģiem, kā jau nu, tika teikts, ļoti labi esam pavirzījušies uz priekšu par daudz, ko esam vienojušies, gandrīz visi kompromisi tiek atbalstīti lielākajās grupās. Īpaši vēlos izcelt, ka mums vēl ir šaubas par um, task force izveidi ar mērķi uh, labāk uh, arī pārvaldīt jautājums, kas ir saistīts ar personu, ar uh, personu resursiem un budžetu, kas ir nepieciešams šī task force darbībai. Pēdējā sanāksmē šodien tad, nu, arī esam vienojušies par vairākiem punktiem, bet, nu, mums vēl ir vispārīgi arī šaubas par uh, to, ka nepieciešams pieņemt tiesību aktus nekavējoties, neņemu, ne, ņemot vērā, ka debates par virtuālo valodu tikai sākušās. Bet un nu citādāks novērtējam referenta darbu, attieksmi, daudz jau esam tikušies, varējām izrādāt dažādas uh, pozīciju līnijas, lai nonāktu pie tāda rezultāta, kas apvieno pēc iespējas vairāk grupu, arī manu grupu. Paldies! Thank you very much, uh, Fulvio. For... Paldies. Ashley Fox. Thank you, Chairman, and can I uh, thank the rapporteur and the shadows. Paldies. Paldies referentam un ānu referentiem. Ceļš par darbu pie kompromisiem. Uh, manas grupas galvenā šaubas par šiem failiem, ka tik iesniegti grozījumi, bija tas, ka ir. Uh, arī task force izveidu un arī šīs naudas atmazgāšanas direktīvas aptvērumu paplašināšana. Un man ir prieks tagad, ka ir atrasināts jautājums par šo naudas atmazgāšanas direktīvas paplašināšanu. Par task force, jā, grupa piekrīt tam, ka vajadzētu ierobežot task force darbību Tad, lai viņi tieksmes var netad, kad ir sistēmisks risks attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, pašlaik tas tā nav. Uzskatām, ka iesaistīto pušu iesaiste arī būs ļoti svarīga, lai varētu atbilstīgi izvērtēt notikuma attīstību. Kā to jau minēja arī citu runātāju, īpaši referents, esam satraukti par to, ka tehnoloģijas uh, tiks pārāk atregu, pārāk um, reglamentēts. Mēs to nevēlamies un pateicamies, ka arī referents piekrīt mūsu viedoklim. Paldies arī kompromisa formulējumam. Tātad uh, noteikumi tiek pieņemti tikai tad, kad tas ir nepieciešams, lai atbildētu uz sistēmiskiem riskiem tehnoloģiju izmantošanā. Nu, tam ir jābūt saskanīgam un konsekventam visā teksta garumā. Es ceru, ka kolēģi to varēs atbalstīt. Priekšētā es domāju, ka mēs noteikti vienosimies par kompromisiem visos jautājumos. Pateicos arī kolēģiem par darbu pie šī ļoti interesantā faila. Paldies, Ešlī! Pēters Jāčeks no liberāļiem lūdzu. Paldies, priekšsarēdāji! Vispirms es pateicos referentām par ieguldīto darbu, par konstruktīvo pieju. Nu, referentu sanāksmēs Es arī pateicos par to, ka arī viņš ir ņēmis vērā manis ļoti labo grozījumu. Man ir prieks, ka arī šīs dienas sanāksmē mēs tikām visai tālu, esam vienojušies par kompromisu tekstiem. Mana pieeja bija strādāt tieši pie tēmām, idejām, ko piedāvāja referents, proti. Uh, Vispirms, manuprāt, ir ļoti svarīgi atzīt labuma gūvēju klāstu. Par šiem smart contracts, par eh, digitāliem pārakstiem un tam līdzīgi to var arī izmantot valdība aģentūras, lai palielinātu caurskatāmību, arī tiks samazināta tādēļ PVN krāpniecību. Otrkārt, par kaitniecisko efektu un risku, ko var radīt valūtas, eh, virtuālā valūta. Protams, anonimitāte eh, var eh, arī veicināt nelegālas aktivitātes par spīti tam, ka līdz šim ir visai maz pierādījumu tam, ka virtuālā valūta būtu izmantot, lai, piemēram, finansētu terorismu. Uh, Taču uzskatām, ka ļoti svarīgi ir atzīt šādu iespēju ziņojumā. Visbeidzot par task force, mēs varam atbalstīt to, ka ir jāizveido komisijas vadīts task force, es iesniedz grozījumus, kuru mērķis ir uh, sniegt lielāku skaidrību par to, ka, kas tad darbosies šajā task force, kāds būs mandāts. Nu, tā ir jābūt tādai uzraudzības iestādēji kas rādīt, lai mēs tiešām esam nozare visiem priekšgalā un ka varam arī atbildēt uz izaicinājumiem, regulatīviem izaicinājumiem. Nekādā gadījumā nevajadzētu tās kvarš darbībai automātiski novest pie jaunu noteikumu izstrādes. Paldies Ježekungam, Govārdā, Migēls Viegašs, lūdzu. Liels paldies! Tehnoloģija, kas ir jauna, kurai ir milzīgs potenciāls, taču tās arī rada bailes par to, cik lielā mērā būtu pāragri zins, atregulēt šo jauno fenomenu, jaunās tendences. Varbūt viss šie noteikumi varētu nosūtīt pilnīgi nepareizu vēstījumu. Mums jau ir tehnoloģijas, eh, kas rāda eh, problēmas, kas vēl ir jāatrisina, bet tagad mēs mēģinam atregulēt eh, tehnoloģijas, kas, nu, vēl tā kā ir tādā embrija stadijā. Te ir vairāki tādi jūtīgi punkti. Nu, situācija attīstās ļoti ātri, virtuālā valūta ir jau uh, arī lielo finanšu grupu pārziņā. Tas viss ļoti jūtīgi. Te vajadzētu veikt pētījumus un cieši sekot uh, lietu attīstībai. Jā, nu, uh, bet nu esam vienojušies par kompromisiem un te tiek atspoguļot visu grupu viedokli, bet tas ir tāds metodas jautājums tieši par šo darījumu izmaksu Mēs esam visai satraukti, jo mēs redzam, ka darījuma izmaksas nav tikai tādas operējošās izmaksas, kad runājam par šo transakciju vai darījumu izmaksām, tad uh, ir jāskatās daudz plašāk, iekļaujot arī nu, tādas lietas kā neskaidrību te nav runa tikai par tehnoloģisku, operacionālo aspektu, iegādājoties, piemēram, vienu preci kādā citā kontinentā, varbūt tas neko nemaksā, bet tas nenozīmē, ka nav darījuma izmaksas. Tās uh, rodas tādēļ, ka nav pietiekams informācijas, tādēļ, ka šī neskaidrība par uh, pasūtījumu no cita kontinenta, tātad ir šīs transakcijas izmaksas, kas ir daudz plašākas savā dabā. Nu, lūk, risinājums ļoti labs un pietiekams skaists. Paldies! Thank you very much, Miguel. For the Greens, I give the floor to Molly Scott Cato. Thank you. Scott Cato, zaļiem. Paldies, tiešām ļoti liels prieks strādāt ar šo, šo failu. Diskusijas bija lieliskas. Es te atkal saities kā universitātē, nevis parlamentā. Tik tiešām bija ļoti interesanti semināri, uzklausījām interesantus ekspertus. Jā, esam ļoti daudz iemācījušies un ceru, ka arī parlamentā esam veikuši šeit lielisku darbu par riskiem, ko tas var radīt, par iespējām, ko tas sniedz. Uh, tad eh, tiešām bija tik ļoti kolaboratīvs process. Neatceros tādu procesu, kur mēs visi būtu viensprāts par kompromisiem. Tas arī brīnišķīgi. Nu, kāda ir mūsu zaļo grupas nostāja? Mums patīk alternatīvās valūtas, mums patīk vietējās valūtas, kas var arī palīdzēt vietējām ekonomikām, un to mēs, protams, tikai vienīgi varam atbalstīt. Dažkārt eh, tas ir. Virtuāli dažreiz nē, bet, nu, jā. Ja šī valūta, kas attiecas uz specifiskiem darījumiem, nav automātiski, tas sastarpē apmaināmi. Mēs gribam būt droši, ka likumdošana, ko piedāvājam, ko mudinām komisiju piedāvāt, neierobežo valūtu potenciālu un iespējas. Bija tiešām ļoti liels priekšējos failos arī rast uh, vienu kopsaucēju ar Ašlī Foksu politiski. Mēs bieži vien nevie, nevaram vienoties, bet nu šoreiz varējām. Tas ir ļoti labi. Tad viens grozījums tieši bija par enerģētikas patēriņu saistībā ar virtuālo valūtu. Es jau ilgi strādāju pie šī faila un es atklāju, ka tām ir tiešām liela ietekme uz uh, enerģētiku, enerģētikas jomu. Mēs vienmēr izvēlamies ekodraudzīgāko opciju, bet, nu, atklājām ziņojumā apvienotās karalīs zinātnisko konsultantiem, ka Bitcoin enerģētiski arī ir visai uh, liels patēriņš. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par tieši valūtas, par virtuālo valūtu. Bet, nu jā, tas būs arī kompromisos. Aicinām piesardzīgi attiekties pret derivatīviem. Uh, pirms mēs saprotam, ko tas īsti nozīmē ar virtuālo valūtu. Mēs, mums ir prieks redzēt to arī kompromisos. Tad vēl viens grozījums bija par definīciju, nu kā tad varētu izskatīties virtuālā valūta. Arī anonimitāts jautājums ir jāatrisina. Prieks, ka referents ir iekļāvis arī iekļaut nelegālos preces pakalpojumus saistībā ar valū, virtuālo valūtu par potenciālo terorismu finansēšanu. Un nu, kopumā uzskatām, ka atrasts ir līdzsvars. Uh, ir gan inovācijas, bet arī esam piesardzīgi attiecībā uz iespējamiem riskiem. Paldies! Liels paldies, FDD! Marko Dzanī! Paldies! Arī es vēlos pateikties par uh, referenta ieguldīto darbu, par visas komandas darbu. Uh, Es uzskatu, ka uh, panāktais rezultāts ir lielisks pamats, lai sāktu konkrēti jau runāt arī no regul reglamentējošā aspekta par šādu veidu instrumentu, uh, kur, uh, kā tas ir. Uh, minēts arī ziņojumā, tas viss ir jāizanalizē, jo no vienas puses va, valūta ir milzīgs potenciāls cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, arī cīņa pār nodokļu caurskatāmību, šī ir cīņa, kuru, uh, kurā piedalās parlaments ļoti padziļināti, un otras puses izveidot uh, alternatīvu maksājumu sistēmu tā ir kāda tagad ir spēkā un ko pārvalda privātās bankas, tie ir brīnišķīgi priekšlikumi, tad, nu, ir arī riski, potenciālie riski, kas ir arī atbilstīgi jāizvērtē. Ziņojumā tas arī viss ir ļoti skaidri aprakstīts par tekstu, tā tad. Uh, Mēs esam ļoti apmierināti ar šo darbu pēc pēdējās sanāksmes. Manuprāt, nu, paliek tiešām nelielas šaubas par task force. Bet, nu, jā, es uzskatu, ka mēs arī te viedokļu atšķirības noteikti atrisināsim. Un gala teksts būs brīnišķīgs pamats, lai turpinātu darbu pie šī svarīgā jautājuma. Paldies! Äh, Paldies, un pēdējais no ANU referentiem. NF uh, vārdā Barbara Kapele. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlētos pateikties referentām, e, jo īpaši par ļoti interesantiem sarunu kārtām ar uzaicinātajiem ekspertiem. Tas bija patiešām ļoti interesanti. Domāju, ka kolēģi iemācījās ļoti daudz par sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju un par virtuālo valūtu. Domāju, ka mums visiem tas nāca par labu. Mēs esam panākuši ļoti labus kompromisus, un kā jau referents norādīja, eh, šodien pusdienās bija pēdējā ēnu referentu sanāksme. Eh, domāju, ka eh, šīs galvenās referentu domas uh, mēs varam atbalstīt. Te ir runa par jaunām tehnoloģijām, kas ir daudzsološas un visticamāk attīstīsies arī tālāk. Šie kompromisi ir ļoti labi. Domāju, ka mēs esam atraduši piemērotu regulējumu, lai nebremzētu novatoriskumu. Protams, sākumā varbūt vajadzētu nodrošināt, lai izmaksas būtu zemākas un lai uh, regulējošās prasības varētu tālāk uh, pielāgot, ņemot vērā tālāko tehnoloģiju attīstību. Protams, šīs virtuālās valūtas uh, ietver arī risku, proti risks attiecībā uz melno tirku, uz naudas atmaskāšanu, to visu vajadzētu konkrēti norādīt. Protams, uh, šādi darījumi arī varētu tikt mainīti, jābūt iespēju to darīt ja runa par pseidonīmu izmantošanu un uh, Noteikti vajadzētu arī atrast atbildīgos. Tiek norādīts arī uz pastāvošajiem tiesību aktiem, kas ir jāpiemēro, bet nākotnē vajadzētu domāt par um, īpaši pielāgotu tiesību aktu uh, pieņemšanu tieši virtuālajai valūtai. Tiks domāts arī par virtuālās valūtas platformu, kas tiks pakļauta um, naudas atmaskāšanas direktīvai. Uh, Vispārīgi runājot, protams, mēs nevaram tagad izveidot vienotu definīciju virtuālai valūtai. Tā tiek um, dēvēta par virtuālo skaidro naudu. Tāpat arī nav skaidrs, kur iestāde būs tieši saistīta ar virtuālās valodas uzraudzību. Bet uh, Protams, virtuālā valūta ir jāakceptē kā juridisks maksāšanas līdzeklis, un jāpastāv ar iespēju to elektroniski glabāt. Ziņojums ietver plašu analīzi par virtuālo um, valūtu, par pašreizējiem uh, regulējumiem, tāpat arī paredz samazināt darījumu izmaksas un veikt stresa testus. Tāpat, kas ir ļoti būtiski, tiek uh, uzsvērts digitālo tehnoloģiju potenciāls. Tas noteikti iet vēl tālāk par finanšu sektoru ziņojumā tas tiek ņemts vērā. Tiek runāts arī par viedajiem līgumiem un par uh, digitālajiem parakstiem, kuriem būtu jānodrošina arī datu aizsardzība. Paldies! Brīvā mikrofona procedūrā neviens nevēlējās izteikties, tāpēc došu atkal vārdu referentam Jakobam von Vaicekeram. Paldies, priekšādātāji! Vēl jau nevar izteikt tādus noslēguma vārdus par šo dokumentu, bet noslēgumā es gribētu pateikties kolēģiem par ārkārtīgi um, patīkamo sadarbību. Darbs ritēja ne tikai Mm, jaukā atmosfērā, bet sarunas bija arī tādas izaicinājuma pilnas, un domāju, ka nākamnedēļ mēs varēsim prezentēt labus kompromisus, kas iegūs plašu atbalstu. Vēlreiz liels paldies par uh, jūsu ieguldījumu. Liels paldies visiem, un kā jau mēs dzirdējām, uh, mēs paveiksim darbu līdz 26. aprīlim. Un plenārsēdē Tas būs savukārt eh, māja otrajā sesijā. Tagad septītais punkts - starptautisko grāmatvedības standarta izvērtējums. Nesniegšu jums nekādus skaidrojumus, jo mūsu vidū ir mūsu eksperts, mūsu referents. Vārds Stalojena kungam, lūdzu. Um, Paldies, priekšādātāji. Protams, man ir sākumā jāsaka, ka Man ir liels prieks prezentēt jums šo ziņojumu. Ļoti augstu vērtēju saņemto atbalstu. Paldies eh, visiem ēnu referentiem par paveikto. Paldies arī citiem deputātiem, kas iesniedza ļoti labus grozījumus. Mēs um, guvām labumu no vairākām uzklausīšanām, no semināriem. Strādājām arī neoficiālās grupas ietveros. Eh, tās eh, uzsvars bija uz IFRS. Un tāpat bija pārstāvēt arī uh, visu politisko grupu deputāti. Tik iesniegts 101 grozījums. Kā jau es minēju, es priecājos par to, ka varēju akceptēt 33 grozījumus. Tie bija ļoti labi sagatavoti. Esam sagatavojuši vairāk nekā 16 kompromisa grozījumus, kas aptver gandrīz 40 grozījumus, ko iesniedz mani kolēģi. Un domāju, ka mums jau ir bijušas diskusijas par šiem kompromisa grozījumiem, un varu teikt, ka, manuprāt, esam panākuši vienošanos par lielāko daļu no tiem. Es eh, gribētu arī teikt, ka esam saņēmuši budžeta kontrolas komitejas atzinumu. Mēģināšu uzsvērt vairākus punktus, kas mums bija būtiski, par kuriem mēģinājām vienoties šajā ziņojumā. Pirmkārtām bija jāpaskaidro sabiedriskā labuma jēdziens. Mēs gribam uzsvērt, ka šīs sabiedriskās labums nav skaidrs jēdziens, ir grūti saprast, kas ar to ir domāts. Šajā ziņojumā ir iekļautas dažas vadlīnijas attiecībā uz finansiālo stabilitātes, ekonomisko izaugsmi, un esam nonākuši pie laba kompromisa. Tas ir uh, kompromiss numur divi. Tāpat mēs uh, ļoti daudz diskutējām par uh, labu pārskatu, tāpat arī piesardzības principu izmantošanu. Daži no maniem kolēģiem zina, ka piesardzība tiek interpretēta atšķirīgi. ICB ir IFRS standārtu noteicēja. Tātad piesardzības interpretācija šai padomē ir atšķirīga no interpretācijas, kas tiek akceptēta Eiropas tiesā. Tomēr svarīgi būtu tas, ka ICB var izmantot šo jauno konceptuālo ietvaru, kas ir princips, galvenie principi, kas tiek piemēroti IFRS. B kompromisā mēs mēģinājām tā ļoti skaidri pateikt, ka komisijas EFRAG vajadzētu tālāk sadarboties ar ICB, lai mēs varētu skaidrāk paust to, ko mēs domājam ar piesardzību. Uzskatu, ka Pateicoties parlamenta ieguldījumam, ICB un EFRAG ir sākuši likt uzsvaru uz ietekmes novērtējumu. Nedomāju, ka šis progress ir ļoti liels, bet mēs varam redzēt izmaiņas šo divu organizāciju pieejā. Tātad te ir runa par IFRS ietekmes izvērtējumu. Tāpat gribētu norādīt, ka uh, budžeta kontrolas komitejas atziņamā ir iekļautas atsauces uz IFRS uh, publiskām iestādēm vai publiskajai sektoram. ISCB nav atbildīga par IFRS izdošanu. No publiskajam sektoram, bet mēs jūtam, ka te ir progress. Ir arī īpaša organizācija, kas cenšas izstrādāt tās saucamos uh, IFRS publiskajam sektoram. Nesen izlasīju dokumentu par šiem jautājumiem. Esmu pārsteigts, ka Ļoti daudzās valstīs vēl ir daudz darāmā, lai panāktu reālu progresu, lai nodrošinātu skaidras atskaites par valsts sektora finanšu situāciju. Viņiem mm, vēl ir viena ir grāmatvedība, kas balstās uz skaidrs naudas norēķiniem. Tātad netiek izmantota šī starptautiskā grāmatvedības padome. Mēs vairāk kārt apspriedāmies par starptautiskiem grāmatas, grāmatvedības standartiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs runājam par šo, par šo jautājumu kompromisā H. Šeit mēs zinām, ka mazenvidēji uzņēmumi ir svarīgi mūsu ekonomikai, bet vienlīdz svarīgi ir neuzlikt viņiem lielu slogu. nespiest viņus izmantot eh, harmonizētus eh, IFRS standartus visām valstīm, visiem uzņēmumiem. Tad, kad Eiropas komisija prezentēja kapitāla savienības koncepciju, tā vienlaicīgi nāca klajā ar priekšlikumu, ka Eiropas komisijai vajadzētu sākt tā saucamo izvērtēšanas darbu kopā ar ISCB, e un te bija runa par iespēju izstrādāt IFRS sistēmu, kurai vajadzētu būt atvērtai dažādām dalībvalstīm, ko varētu piemērot arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet ne visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, tikai tiem uzņēmumiem, kas būs reģistrēti nevis biržā, bet cita veida organizētā tirgū. Es mēģināju gatavot šo H kompromisu, kur ir ļoti skaidri pateikts, ka šāda veida darbs kas ir jāveic Eiropas komisijai un ISCB, tātad mēs varam šeit tikai ņemt vērā to, ka komisija šādu darbu veiks. Un man ir jāsaka, ka tas viss izriet, protams, no kapitāla savienības koncepcijas. Mēs ļoti skaidri norādījām, ka mēs ņemam vērā šo Eiropas komisijas nolūku. Tomēr rezultāti būs brīvprātīgi, nevis saistoši. Tātad IFRS maziem un vidējiem uzņēmumiem nevar būt obligāti. Katrā valstī tātad būtu jāpieņem lēmums, vai viņi vēlas saglabāt savus esošos standārtus vēlas pieņemt IFRS maziem un vidējiem uzņēmumiem, vai arī vēlas izmantot šo Eiropas komisijas un ESCB darba rezultātu. Mēs uzskatām, ka ISCB nav piemērota uh, lai izstrādātu standārtus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Bet Zināmā mērā mēs varam aicināt Eiropas komisiju informēt Eiropas parlamentu par eh, progresu šajā pieejā. Ir vairāki grozījumi par IFRS izveidošanu, par ECB, par šo organizāciju nākotni. IFRS fondām ir pienākums laiku pa laikam analizēt pārvaldības sistēmu. Daži grozījumi domā par to, kā pārveidot šo organizāciju par tā saucamu starptautisku publisku organizāciju. Mums ir kompromiss W, kas attiecas uz apsvērumu daļu. Šeit mēs atradām risinājumu, kā risināt šo jautājumu. Attiecībā uz efragu Tātad ir runa par komisijas tehnisko konsultantu, kas vienlaicīgi ir arī privāta mm, bezpējas organizācija, esam sagatavojuši grozījumu par to, ka EFRAK būtu jāpārveido Eiropas aģentūrā. Šeit arī manā ziņojumā tiek prezentēta analīze. Mēs sekām, ka ilgtermiņā mēs varam to visu izvērtēt, mēs varam domāt par iespējām pārveidot EFRAG Eiropas aģentūrā. Protams, ir arī citi grozījumi. Tie attiecas uz Eiropas parlamenta lomu. EFRS noteikšanas procesā. Mēs vēlamies iesaistīties šajā procesā, darīt to pēc iespējas ātrāk. Happened during uh, Last, uh... Varbūt vēl pēdējais, ko es gribētu teikt. Par to, kas notika pirms dažām dienām. Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu par regulu paplašināt finansējumu, palielināt finansējumu EFRAG. Tad, kad mēs apstiprinājām programmu EFRS finansēšanai, tātad te ir runa ar POB un EFRAG finansēšanu. EFRAG finansējums tika nodrošināts tikai trīs gadiem, no 14. līdz 16. gadam. Tas bija tāpēc, ka tas sasaistījās ar reformas īstenošanu. Mēs esam sagatavojuši kompromisu pār šo finansējumu. Un tā ir jābalstās uz ikgadēju efrag darbības izvērtējumu. Paldies! Mēs esam gatavi. Protams, esmu gatavs uzklausīt savus kolēģus. Lielas paldies viņiem! Nu, un domāju, ka nākamnedēļ mēs varēsim balsot ekon komitejā. Much, uh, Theodore, Liels paldies Teodoram. Tagad uh, vārds ēnu uh, referentiem. Vispirms es un D grupas vārdā Pervanš Beres. Paldies priekšsēdā. Liels paldies uh, mūsu referentam, jo es domāju, ka darba grupa ļāva mums uh, īstenot iekļaujošu darbu. Uh, kurā ik viens varēja paust savu viedokli, un tas atspoguļojas arī kompromisos. Atsaucoties uz referentu teikto, vēlos uzsvērt pāris punktus, kas mūsuprāt ir nozīmīgi. Pirmais, ko viņš pieminēja, proti e, jēdziens, kur ievieš e, daži Zaid Kamela e, grozījumi atsaucoties. E, uz uh, tiesas spriedumu, mēs aicinājām Kamalu kungu sniegt papildus uh, skaidrojumu šiem grozījumiem, saņēmām to vakar vakarā, un jāsaka, par šiem grozījumiem vēl šis tas man būtu jāpārbauda, lai mēs varētu strādāt tālāk. Tālāk vēl pāris punkti. Vispirms tas, ka mēs uzsvērām ziņojumā to, lai uh, tiktu pārņemt vairāki uh, punkti no iepriekšējā darba, un, uh, jo īpaši, kas attiecas uz uh, grāmatvedības uh, normalizēšanu, lai mēs ņemtu vērā arī mūsu ekonomiskos un sociālos mērķus, lai tas viss atspogļotos mūsu dokumentā. Un kompromis, par kuriem esam vienojušies ar referentu, ļauj mums uh, tiekties uz šiem mērķiem, tāpēc esam apmierināti par to. Uh, Tālāk nākamais komentārs. Mēs noteikti nākotnē pievērsīsimies debatēm, tad, kad komisija būs nākus klē ar saviem priekšlikumiem par IFRS 9 normu. Nu, te jāsaka, mums nevajadzētu aizteikties notikumiem priekšā un izdomāt, ko teiks parlaments, bet katrā ziņā uh, Eh, kopā strādājot, mēs lieliski apzināmies, ka ir virkne bažu, kas parādās vai nu par to, kādos eh, apstākļos mēs to varētu, šo jauno normu varētu piemērot attiecībā uz apdrošināšanas sektoru, un vai tas ļaus vai neļaus rast finansējumu ilgtermiņa investīcijām. Es domāju, ka ir apsveicam tas, ka referents piekrita vairākiem mūsu grozījumiem. Un tā kā ISB vēl nav um, ietekmes novērtējumu, tad tas ir tomēr svarīgi. Tālāk par maziem vidējiem uzņēmumiem. Referents apgalvo, ka šis jautājums ir uzmanības lokā pēc tam, kad komisija ir nākusi eh, klajā ar paziņojumu par uh, Savienības eh, kapitāla tirgu, bet uh, no ISB viedokļa Tas ir sens mēģinājums. Šķiet, ka jau gadiem ilgi IASB mēģina izdarīt spiedienu un nākt klajā ar priekšlikumiem, kurus varētu piemērot uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un es šeit parlamentā strādāju jau tik ilgi, ka lieliski atceros uh, to cīņu, kur izvērsām kopā ar Aleksandru Radvanu jau sākot no 2008. gada, lai iebilstu pret šādu pieeju. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Jā, tātad es saku, ka mēs kopā izvēršam cīņu lai netiktu piemērot šādi te standarti attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet šī eh, cīņa ir tikusi uh, atjaunota, tāpēc mums ir jācīnās kopā. Es atvainojos, saka runātāji, ka pārēj no viens valodas uz citu. Tātad mums ir izdevies rast kompromisu, kurā aprakstam situāciju tādu, kāda tā ir, un brīdinam par to, risku, kas varētu pret, būt pretrunā ar Eiropas Savienības interesēm. Tālāk nākamais komentārs vēlos pateikties arī referentām par to, ka viņš ir iekļāvis eh, priekšlikumu, kas paredz efrag padarīt par publisku iestādi, bet vēlos runāt par kompromisu dēļ, proti par to, kādos apstākļos mēs varētu finansēt efragu, jo mēs redzam, ka no efragu viedokļa ir vēlme. Nē, nē, tas nav D kompromiss, šķiet, ka tas ir H kompromiss sakronātāji. Tātad, um, lai atstātu um, brīvu vaļu šai iestādē plānot savu darbu. Bet uh, ņemot vērā to, ka parlaments var sekot ikdienas efraga darbam un ietekmēt arī to, kādā veidā efraga īsteno savu darbu, tas ir ļoti svarīgi. Tad runa ir par N grozījumu kompromisu. Mēs, protams, pie, varam pieprasīt no efraga ikgadēju ziņojumu. Bet, ja parlamentam nav nekādas iespējas izdarīt secinājumus no šī ikgadējā ziņojuma, tad mēs liedzam sev šādus te ietekmējošus instrumentus. Tāpēc ir jādomā par to, kā mēs varētu izvērtēt efrag darbu un vairāk to ietekmēt. Mēs noteikti nāksim klajā ar priekšlikumu un darīsim to zinām referentam, bet pagaidām man šis ziņojums šķiet lielisks. Thank you very much. We continue with these. Liels paldies. Tagad EKR grupa. Tagad vārds ēdam Kamalam, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, vai es uh, varētu sākt ar to, ka pateicos referentam un ēnu referentiem no citām politiskajām grupām. Uh, Bieži vien mēs strādājam pie dosie, kur tiešām ir šaubas, vai mums izdosies vienoties, bet strādājot pie šī ziņojuma, jāsaka, ka mēs sākām ar diezgan lielu konsensus uh, politisko grupu starpā. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz deputātu, kurš satrauc šis jautājums jau gadiem ilgi. Iepriekšējā uh, sasaukumā ekonu komiteja vienbalsīgi uh, pieņēma jautājumu par efrāgu un visi. Uh, piekrita. Uh, tam, kā mums būtu jārīkojas, ka mēs vēlējāmies pienācīgu kontroli un mēs visi uzskatījām, ka efrag ir jāatskaitās pienācīgi. Es domāju, ka šis konsensus ir bijis tāds kā um, dzinējspēks, kas mums ir ļāvis izveidot darba grupu un strādāt arī pie šī procesa izvērtēšanas. Un te nu ir līdzsvarots, labi informēts eh, ziņojums ar ļoti labiem grozījumiem un kompromisiem. Es ar saviem grozījumiem vēlējos sasniegt vairākus mērķus. Vispirms eh, vēlējos skaidrot, kas šajā te, eh, noregulējumā ir teikts un kā tas um, sasaucas ar grāmatvedīgas direktīvu un kapitāla uzturēšanas direktīvu. Es zinu, ka veseli, ka virkne ēnu referenti vēlējās uh, vairāk skaidrības uh, par šo savstarpējo sasaist ar citiem dokumentiem, likumdošanas aktiem. Es ceru, ka grozījumi to ir ļāvuši darīt. Es uzskatu, ka daudz grozījumu, kurus iesnieguši kolēģi, īpaši Talēnkungs, uh, ar saviem kompromisu grozījumiem eh, ļaus mums sasniegt tos mērķus, kurus es vēlētos sasniegt un daudz kolēģi vēlētos sasniegt. Es, jo es kopumā piekrītu tam formulēm, kāds ir kompromisu grozījumos. Un tā kā uh, jaunākie kompromisi tika uh, eh, sagatavoti šo pēcpusdienu, diemžēl man nav bijis pietiekam daudz laika ar tiem iepazītos. Protams, ka es nepiekrītu pilnīgi visam. Ir daži jautājumi, par kuriem es vēl neesmu viensprāts bet es domāju, ka tas parādīsies arī balsošanas sarakstā. Paldies! Lielas paldies, Sajed! Neredzu nevienu no liberāļu rindām, kas varētu izteikties. Tad goja grupas vārdā Fabio de Masi. Uh, thank you very much. First of all, I would like... Uh... Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties referentam par lielisko darbu. Es varu piekrist uh, kolēģiem. Es domāju, ka mums bija ļoti laba konstruktīva darba atmosfēra. Mēs arī izskatījām priekšlikumu, kuru nesen iesniedz Sēdz Kamals. Arī Eiropas Savienības tiesas uh, vadlīnijas uh, Nu, mēs nolīgām ar ļoti daudz juristu, mēs nevēlējāmies tik piemuļķot, bet katrā ziņā esam tagad vienojušies. Kopumā runājot, grozījumos no manas politiskās grupas bija vairākas pašas. Mēs vēlējāmies, lai EFRAG būtu publiska aģentūra, lai starptautiskie standarti tiktu piemērot starptautiskajās organizācijās. Mēs vēlējāmies, lai intereses tiktu diversificētas, lai būtu pārstāvēt dažādu aprindu pārstāvi šajā padomē. Bija arī jautājumi, kas ir saistīti ar ISFRS 9, tāpat arī obligātajiem ziņojumiem valstu pa valstī. Par šiem valstu ziņojumiem un IFRS 9. Dažiem referentiem ir viedoklis, ka varbūt šī nav īstā vieta un īstais laiks, kad risināt šos jautājumus. Visticamākais, ka mēs paturēsim šos grozījumus jo tie drīzāk ir principiāli no mūsu puses, bet katrā ziņā es domāju, ka tas neapdraud uh, rezolūcijas projektu kopumā. Mēs joprojām redzam iespējas uzlabot dažus kompromisus, aicina komisiju izmantot iespēju uh, izveidot uh, publisku aģentūru, lai aizstātu EFRAG ilgtermiņā. Alde komentēja, ka uh, Viņi drīzāk to eh, formulētu pārveidot efragu, nevis aizstāt. Nu, mēs tam varētu piekrist, taču tā vietā, lai teiktu izvērtēt iespēju izveidot publisku aģentūru, mēs vēlētos drīzāk tādu uh, formulējumu, kā aicina komisiju attīstīt mehānismus, kas ļauj uh, pārveidot efrag un tā tālāk un tā joprojām, bet tas varbūt vairāk būtu jāizvērtē referentam. Es domāju, ka mēs varēsim vienoties par kompromisu. Par H kompromisu mums būtu lapaticies paturo, paturēt uh, eh, 67. grozījumu, kur iesniedz Svens Gīgals. Uh, eh, jūs jau zināt, kāds ir šis formulējums. Ja tas nav iespējams, tad mēs alternatīvi piedāvātu sasaistīt to ar mūsu grozījumu numur 35, lai iekļautu to kompromisu grozījumā dubultvē. Ja šo sākotnējumu formulējumu, eh, kādu piedāvāja Svens Gīgals, nevaram paredzēt H, bet, nu, kas attiec uz pāriem, mēs piekrītam. Liels paldies! Tagad zaļo vārdā vārds Gīgaut, Svenam Gīgautam. Jā, paldies. Vispirms arī no manas puses sirsnīgs paldies uh, Stalojan kungam un visai komandai. Tā bija lieliska sadarbība un kopumā es varu piekrīst uh, Saidam Kamalam, Pervanšai, Beresai. Arī šie tie uh, grozījumi iet līdzīgā virzienā un mums te nav nekādu milzīgu atšķirību, jeb domstarpību. Bet es vēlētos izmantot šo iespēju un pievērsties uh, Austrijas uh, tautas partijas pārstāvs Kapels kundzes uh, grozījumiem. Tie man tik tiešām pārsteidza, jo tie um, neierakstās šajā vispārējā uh, perspektīvā. Uh, tiek runāts par to, ka globālai standarti ir jā, jāpiemēro daudz plašāk. Um, ne, tātad šie standarti būtu jāizmanto visur. Man tas šķiet ļoti pārsteidzoši, jo, jo gal galā Austrijā tiek um, kritizēta Eiropas Savienība un um, Eiropas Savienības piedāvātie standarti. Uh, Un kā darba grupa, kas jau diezgan ilgi strādā pie šiem jautājumiem, mēs diezgan daudz esam diskutējuši par um, uzņēmumu uh, taisnīgu un pienācīgu uzvedību. Tas arī būtu jāatspoguļo grāmatvedības datos. Mums ir tradicionāli noteikumi. Un Te jau īpaši jāpiemina princips par to, ka ir jāskaidro arī peļņa, kas vēl gal galā nav iegūta, un to būs grūti paskaidrot maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā ir tāda kā vudu ekonomika, bet jums pēkšņi šķiet, ka tas ir pilnīgi pieņemami. Kā tad jūs skaidrosiet maziem un vidējiem uzņēmumiem, ka viņiem ir jāskaidro peļņa? nu, to nav iespējams panākt. Un te es redzu arī pretruns uh, ar jūsu vispārējo nostāju, pro, proti, ka jūs Austrijā atbalstat mazos un vidējos uzņēmums, bet šeit ar saviem grozījumiem jūs darat pilnīgi pretēji. Tātad uh, pievēršaties uh, citiem standartiem. Tātad, manuprāt, te ir politiska pretruna, un es domāju, ka tas skaidri ir jāpasaka, ja jūs iesniedzat šādus te uh, eh, grozījums, kas patiesībā nav saskaņā ar jūsu partijas retoriku. Paldies, FDD uh, eh, grupas pārstāvji nav. Tad ENF Barbara Kapela. Paldies, priekšādātāji. Mm, paldies, ka man devāt vārdu izteikties, un es arī priecājos, ka uh, Gīgolda kungs uh, ir tiek galā ar to, ka manai pārtījai Austrijā tagad eh, ir tik liels atbalsts 33%, un jebkurā gadījumā, ja runa par maziem un vidējiem uzņēmumiem, tad es eh, priecājos, ka jūs arī domājat par šiem jautājumiem. Ja jau te ir runa par starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, tad mana perspektīva ir globāla. Es vēlētos teikt, ka Kopš 1960. gada pasaulē ir šādi kopīgi uh, grāmatvedības standarti, un uh, tas ir labi. Gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem ir jāatbalsta kapitāla prasībām. Vajadzētu arī nodrošināt, varētu uh, iedzīvināt investīcijas un lai konkurētspēja tiktu paaugstināta. Es to esmu arī iekļāvusi savos priekšlikumos un manas pārtījas programmā tas arī stāv iekšā. Es pat rakstīju manas partijas ekonomisko programmu, tāpēc es ļoti labi zinu, kas tur ir iekšā. Ja, ja runa par tālāku izvērtēšanu, tad mums noteikti ir jāskatās uz regulu un tās lomu nosakot finanšu pakalpojumu ietvaru Eiropā. Tāpat ir jādomā arī, ka ESMA iestādē ir ļoti nozīmīga loma. Uh, par EFRS izstrādāšanu. Tas viss parādās ziņojumā. Protams, es vēlos arī pateikties referentām par ļoti labo darbu. Paldies arī par šiem 16 kompromisiem, kurus viņš ir panācis. Domāju, ka šis institīvas ziņojums ir ļoti labs. Es uzskatu, ka šis darbs ir pozitīvs un es atbalstīšu kompromisus. Referentam ir izdevies ņemt vērā ļoti komplicēto finanšu tirgu dabu. Tāpat arī viņš domā par MBU īpatnībām un nosaka brīvprātīgo standartu pieņemšanu. Proti, te ir runa par atšķirīgiem standartiem MVU un lielajām korporācijām. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvs aspekts, un šo kompromisu mēs noteikti atbalstīsim. Uh, Par saskaņotību un vienotību, manuprāt, tas arī ļoti labi izpaužas ziņojumā. Arī Gīgoda kungs runāja par IFRS mērķi nodrošināt visā pasaulē vienotus e, grāmatvedības standartus. Eiropas interesēs arī to vajadzētu ņemt vērā un darīt to pēc iespējas ātrāk. Protams, ir jāņem vērā arī to, kas notiek trešajās valstīs, jo īpaši ASV arī šeit vajadzētu ņemt vērā atbild, atbildīgās grāmatvedības standārtu iestādes darbu, un tai arī vajadzētu nodrošināt savu ieguldījumu harmonizācijā. Kā jau es minēju, jo īpaši kompromiss B mūsuprāt ir ļoti labi īstenots. Un N kompromiss arī ir apsveicams, te ir runa par EFRAG reformām. Paldies! Paldies! Nu, citi kolēģi nav pieteikušies pēc vārda, tad aicinu referentu izteikt uh, gala komentārus. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos par visiem par komentāriem. Vēlos tikai pakavēties pie dažiem jautājumiem, kur mums uh, vēl viedokļi atšķiras. Beres kundze ļoti skaidri pateica, ka mums ir jābūt labām attiecībām ar organizācijām, kuras veids finansējumu. Viņa atsaucas tieši uz EFRAG. Ideja ir par to, ka finansējumu mēs sasaistam ar igadējo reformas eh, izvērtēšanu. Nu, mans skatījums būtu tāds, kā efrāg ir daudz labi eksperti. Mums ir arī jāsniedz ļoti skaidrs skatījums par finansējumu. Uh, Man ir tāda informācija, ka ja viņiem nav tādas skaidras bildes par šo finansējumu, tad daži eksperti, protams, e, meklēs citu darbu, bet, nu, tas ir efragi jārisina. Veres kundze, es uzskatu, ka mēs jau iepazināmies ar komisijas regulas projektu par efragi finansējumu. Es e, piedāvāju piekrist kompromisam un tad, kad uh, būs ziņojums par EFRAG finansējumu, par uh, finansējumu paplašināšanu un pagarināšanu nu, laikā no 17. līdz 20. gadam. Nu, tad atkal mēs varam debatēt uh, par šo punktu. Tad, kad analizēsim to ziņojumu, lūk, šāds būtu mans priekšlikums jums par MVU Te varu pilnībā piekrist kolēģu sacītajam. Es tikai vēlētos pateikt skaidri, kādēļ Eiropas komisija šo jautājumu ir iekļāvusi kapitāla savienībā. Kad runājam par kapitāla savienību, mēs arī domājam par šiem dažādiem organizētajiem tirgiem, kur tiks uh, minēt šīs mazās kompānijas, nevis kotētās biržā, bet nu ir cita veida organizētie tirgi maziem vidējiem uzņēmumiem. Un iespējams, ka tad komisija un Lords Hills, tad, kad viņš domās par kapitāla savienību, viņi iedomājās. Viņi iedomājās līdzīgus standārts, ko izmanto MVU. Bet nu pieturamies pie savas nostājas par to, ka šī darba rezultāts brīvprātīgi ir jāprezentē dalību valstīm, vai nu tad viņas vēlas izveidot šo IFRS un kā maziem vidiem uzņēmumiem. Citādi šovakar kopā ar mon, maniem konsultantiem es mēģināšu uh, arī iekļaut, piemēram, liberāļu komentārus, priekšlikums, ko saņēmām pēdējā brīdī. Daži tiešām ļoti lāga. Varam iekļaut šos kompromisus arī mūsu kompromisos. Tie nemaina būtību. Bet, nu jā, ja nelielas izmaiņas varētu ieviest, ko piedāvā liberāļi pēdējā brīdī, nu tad to darīsim. Paldies! Paldies referentām, paldies ēnu referentiem par darbu. Tiksimies nākamnedēļ, kad uh, balsosim par šo nākamajā komitejas sanāksmē 25. 26. aprīlī, kad būs jau visi kompromisi rasti. Paldies! Nu, ko tagad? Astotais darba kārtības punkts. Savienības tiesību aktu piemērošanas pāraudzība 2014. gada pārskats. Nu, kur ir referents? Es viņu neredzu. Vai kāds ir no liberāļiem? Vai kāds zina, kur ir Ramons? Silvija. Vai tu nevarētu izteikties varbūt Ramon vārdā? Es zinu, ka esam minūti pirms paredzētā termiņa. Nu, tas ir tādēļ, ka jums priekšsēdus tagad ir vācietis. Mēs tā kā šveicis pulsenī izdarām pēc, lā, pēc uh, noteiktā laika. Bet, nu jā, es tagad nezinu, kā uzsākt diskusijas, jo referente nav. Un liberāļi var mums kaut ko pateikt šajā sakarā, nevar? Mēģinām sazināties ar biroju, nezinu īsti, kur viņš ir. Yeah. So what do we do? Five minute break? Two minutes. Oh. Divu minūšu pauze, viņš ierodas, nu tad vienu minūtu. One minute break too. Ramon has arrived. But I was a little bit in advance, two minutes. Jā, nu mēs bijām divas minūtes pirms pieciem jau gatavi apspriest šo jautājumu. Bet, nu, paldies, ka esat ieradies. Tad, nu, tagad runāsim par šo punktu savienības tiesību aktu piemērošanas pāraudzību 14. gada pārskats. Un tagad ram, vārds Ramonam Tremazonam Balčēlis, lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Uh, Paldies, priekšsētāji gods, ka jūs vadāt šodien sanāks, un godētie kolēģi. Strasbūrā pagājušajā trešdienā bija pirmā referents sanāksme. Diskutējām par tekstu, kādu esam jums nosūtījuši pagājušajā nedēļā. No EKR neesmu Esmu saņēmis interesants priekšlikumus. Es nevaru apsolīt, ka es visus iekļaušu tekstā, bet no lielāko daļu noteikti es ņemšu vērā, jo ir ļoti interesanti komentāri par D, H, I un J kompromisiem. Paldies, EKR! Paldies par rakstiskiem komentāriem. Neesmu saņēmis vēl nekāds atbildes, jo, protams, jo, nu, ļoti maz laika bija atbildes sniegšanai. Tad arī būs arī jāna referents sanāksim, arī tad jau progresēsim. Tad jau visas grupas būs paguvušas arī jau visu izdiskutēt un panākt kādas konsensus par šo ziņām. Noslēgumā nu, problēma ir tāda, ka Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošana nav tāda, kādai tai ir jābūt. Jūs zinat, mēs te runājam par eh, simtiem, tūkstošiem pārkāpumu procedūru, eh, kuras ir uzsākusi komisija pēdējo četru gadu laikā. Tad, tad 4000 pārkāpumi un parlamentam ir problēma ar šo. Proti, jā, Eiropas Savienība nav spējīga uh, liek dalību valstīm pilnībā transponēt, piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus, tas nozīmē, ka mēs zaudējam uzticību, un tas varbūt arī ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropā pieauga eiroskepse. Nu, tā ir problēma. Tam mēs visam piekrītam. Kā jūs zināt, tad o, mēs esam nākuši lai dažādiem priekšlikumiem. Izveidot apakškomiteju, spe, kas specifiski tad arī varētu visu šo uh, aspektu izskatīt, nu kā tad uh, notiek šī transponēšana. Esmu gatavs par to diskutēt, vai jūrī vai kā citi komiteji būtu atbildīgi par šo apakškomiteju. Nu, tā, tā arī ideja varam padiskutēt. Un tad uh, mm, Mēs liberāļi arī piedāvājam iekļaut arī galvenās Eiropas banku institūcijas, lai palīdzētu parlamentam darīt savu darbu. Es nezinu, vai tā ir jābūt Eiropas banka aģentūrai, EIB vai ECB, bet nu vismaz jāsaņem šī. Uh, Mm, atskaita par to, kā Eiropas Savienības tiesība akti tiek transponēti dalību valstu likumdošanā. Nu, to es piedāvāju, un tad varam diskutēt par to, kuras uh, banka institūcijas varētu mums palīdzēt šajā darbā. Gaidu arī šeit jūs atbildes. Tāpēc gaidu komentārus. Tad, tad nu, rītdien nu, otrajā nu, referentu sanāksmē. Es domāju, ka tad arī mēs varēsim būt gatavi balsojumam nākamā nedēļa, kāds ir paredzēts. Tad redzēsim ar sekretariātu, vai tas ir iespējams vai nē. Nu tā mēs vismaz vēlamies rīkoties, panākt uh, konsensus un tad balsot nākamā nedēļa. Esmu gatavs uz uzklausīt. Paldies! Pučas skatījās uh, Ramon. Now... Uh, Paldies, Ramon. Ēnu referenti. ETP vārdā un referents Fulvio Metušela lūdzu. Paldies! Jā, paldies. Tiešām Vācija noteikti palīdzēs mums vienmēr nonākt pie, vien, pie vienprātības ļoti ļoti daudzi ETP grozījumi jau ir iekļauti tekstā, piemēram, atsaucu uz suverēno mm, parādu, kas ir saistīta globālo krīzi, par vispārējo vēl strādājam, rītdien būs izšķirošā referentu sanāksme, kur darba kārtības eh, punkti noteikti tiks atrisināti pēc sarunām. Esmu pārliecināts, ka esam, varēsim vienoties par visu un pateicos arī referentam. Un tad arī redzēsim rītdien, cik tad viņš ir atvērts eh, arī uz mūsu prasībām. Mille grazie, onorevole Martušeļo, and then I give the floor for the S&D. Paldies, Martušeļo kungs, lūdzu. Tagad uh, es un Devardā. Jums lika kungs, uh, prieks jūs visus redzēt un runāt par šo svarīgo jautājumu. Vēlos apsveikt referentu un pārējos ēnu referentus par sadarbību tik svarīga faila, par grozījumiem un kompromisiem. Man ir jāsaka, ka un īpaši jāaizceļ šis, eh, kā Mēs tomēr gribētu, lai referents tuvotos arī mūsu nostājai. Referents mums piedāvāja otro ēnu referents sanāksim rītdien, rīt vakar. Nu, diemžēl man rīt jādodas prom. Jāpiedalās ļoti svārīgā politiskā sanāksmē Bukarestē. Uh, Bet, nu, ja iespējams, varbūt no rīta vai pēcpusdienās attiekamies, nu, pretējā gadījumā nosūtīšu mūsu kompromisa nostāju ēpastā. Nostāju nosūtīšu par visiem kompromisiem, ko jūs piedāvājat. Un vēlreiz uzsvēršu to, ka No vienas puses mēs piekrītam tam, ka īstenošanas trūkums uh, spēlē lielu lomu Eiropas krīzēs. Rada arī, protams, iekšē tirgu nevienlīdzīgus uh, apstākļus, bet es izceļu arī to, ka uh, Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošana var palielināt arī uzticību Eiropas Savienībai, palielināt šo uzticību tieši Eiropas Savienības pilsoņu vidū. No otras puses, institūcijām arī ir jāvienojas par labākiem termiņiem, lai, īst, lai piemērotu regulas un direktīvas likumdošanas procedūras laikā, nu tā, lai dalība valstis varētu arī laicīgi tam visam sagatavoties. Īpaši finanšu sektorā komisijai dalību valstīm jānodrošina, ka 11 11 direktīvas, kas vēl nav transponētas vismaz vienā vai vairākās dalību valstīs, lai tās tiktu īstenotas un piemērotas kā steidzamā kārtā. Tad ir arī jārunā par uh, stabilitātes izaugsmas paktu, lai varētu izmantot maksimāli pakta elastības klauzulu. Referents sāka, ka šī pakta vājā ievērošana uh, veicinājis 8. gada krīzi, taču viņš neko nesaka par eirozonu un eirozonas problēmām. SFR, kas ir ļoti svarīgi liberāļiem. Un, protams, ir jānoslēdz darbs pie bankas savienības. Tad arī banku regula ir ļoti svarīga un pateicos jū, par jūsu centieniem iekļaut šeit Eiropas dimensiju depozītu garantijas schēmā. Taču šī, šīs lietas nav pretrunīgas un finanšu sodi par Eiropas Savienības tiesību un e, neievērošanu, neīstenošanu sodām, sodiem ir jābūt samērīgiem. Tad vēlreiz jāuzsver vēl viena lieta. Mēs esam pret to, ka tiek minētas divas, trīs, četras, septiņas, desmit valstis Vai nu tad mēs minam visas valstis, vai mēs neminam nevienu? Es tā vienmēr esmu uzskatījis, tāpat arī vienmēr esmu par to runājis arī ar komisiju, norādīt uz valstīm, kuras pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošana noteikums. Paldies! sagaidu sadarbību ar jums un citiem kolēģiem. Um, Grācija, prezidente. <laughs> Prego. Paldies. Vāciski, paldies itāliski. Lūdzu, itāliski. Izmo. Jauks novērtējam daudzvalodību. Un tagad vērts uh, Sanderlons kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit es. Eh, izsakos Embera kunga vārdā. Eh, Sveinbernas kundas vārdā viņa nevarēja ierasties. Viņai ir komentāri par šo. Viņa galvenokārt vēlas uzteikt referentu par lielisko darbu. Viņš ir norādījis, kur specifiski dalību valstīm nav izdevies um, ieviest Eiropas Savienības tiesību aktus. Šī uh, E, norāde uz vainīgajām valstīm e, ar pamatotu informāciju ļoti laba pieeja. Ir e, pilsoņiem arī tiesības zināt, kuras valdības tad nav atbildības augstumos. Šajā ziņā nevaram piekrīst ēnu referentam no ASU partijas taču viņa neatbalsta tās vietas ziņojumā, kur tiek runāts par nākotnes likumdošanu. došanu tekstam, par ko vēl nav panākta vienošanās vairāk tāda vadlīnija rakstura teksts, piemēram, dalībvalsts specifiskās rekomendācijas Eiropas semestra kontekstā. Tās ir rekomendācijas. Būtu tiešām dīvaini, ka tās būtu, ka tām būtu tāds pats status kā direktīvām. Tas nav saistoši rekomendācijas nav saistošas un nevajadzētu tās par tādām saukt. Tas vēl jau vairāk attiec uz starptautiskiem standartiem. Bet citādi ziņojums ļoti labs, un viņa arī sagaida sadarbību ar ēnu referentiem, ar, protams, pašu referentu, lai noslēgtu darbu pie šī teksta. Paldies! Thank you. Odigue Matkaki. Thank you, Chairman, and um, thanks. Paldies, priekšādātāji, Makārtī kungs. Uh, Mm, es vēlētos pateikties arī referentam, kurš ir darījis visu, kas ir viņa spēkos, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku politisko atbalstu. Un es redzēju jau, ka ēnu referentu sanāksmēs dažkārt mm, šīs atšķirības starp mums ir pārāk lielas. Un uh, Mums ir arī sarežģīti tikt galā ar šiem jautājumiem. Mums ir arī jāskatās, kā Eiropas tiesība akti ietekmē dažādas valstis. Es eh, vairāk kārt esmu uzsvēris eh, komitejas sanāksmēs šeit agrāk, sakot, ka lēmumi ir jāpieņem pēc iespējas eh, tuvāk cilvēkiem, kuriem šie lēmumi attiecas, un dažkārt Eiropa ir gājusi par tālu. Tāpat Es uzskatu, ka mums ir jādomā par Eiropas tiesību piemērošanu, bet vienlaicīgi mums ir jāskatās arī, kāda ir šo likumu ietekme. Piemēram, es arī pieminēju to ēnu referentu sanāksmē, ja runa par uh, finanšu tiesību aktiem, tikai viena dalībvalsts ir ievērojusi visus finanšu tiesību aktus, un šī valsts ir Vācija. Domāju, ka ir jāuzdod eh, taisnīgs jautājums un jāpajautā proti, vai eh, šie tiesību akti gadījumā nav vairāk piemēroti konkrētām valstīm. Un vajadzētu varbūt arī pateikt, ka dažos gadījumos likumi, ko pieņem šī institūcija kopā ar citām institūcijām, rada kaitīgu ietekmi, jo īpaši konkrētām valstīm un tām valstīm, kas uh, guva labumu no palīdzības programmām. Domāju, ka kopš pirmās sanāksmes ir uh, sagatavoti kompromisa grozījumi, kuru mērķis ir ņemt vērā plašākus viedokļus un tiek ņemt vērā arī daži no manis minētajiem viedokļiem. Šos kompromisus varēsim atbalstīt. Diemžēl pats nevarēšu piedalīties ēnu referentu sanāksmē rīt, jo man ir jāatgriež Sīrijā, taču uh, goja grupa būs pārstāvēta un uh, būs klāt darbinieki. Mēs mēģināsim arī nodrošināt, lai tajās jomās, kur mūsuprāt ir kādi būtiski jautājumi jāskata, tad uh, es gribētu teikt, ka virziens šim ziņojumam ir pareizais. Tātad mums ir jāskatās, kurās jomās šie tiesība akti netiek ievēroti. Un Es nedomāju, ka šeit vajadzētu minēt konkrētas valstis. Nē, es atvainojos, mums nevajadzētu no tā baidīties, saka runātājs. Un varbūt mums arī vajadzētu uzsvērt eh, tās vietas, kur valstis varētu būt arvien vairāk ietekmētas, tātad, kur nacionālās valdības nav pildījušas savus pienākumus. Citos gadījumos te var arī atklāt eh, problēmas pašos tiesību aktos. Vēlreiz jās paldies eh, referentam un labu veiksmi arī tānu referentu sanāksmē. Paldies! Neredz nevienu runātāju no zaļo grupas. Tad došu vārdu atkal referentam, lūdzu. Okay, dear colleagues, thank you. Paldies, priekšādātāji. Paldies, eh, kolēģi, par komentāriem. Zinu, ka zaļo deputāts nav klāt, bet viņš vairāk vai mazāk piekrīt kompromisiem. Un arī viņš piekrita svarīgākiem punktiem šajā ziņojumā. Manam kolēģim, rumāņu kolēģim, es varētu teikt, ka es rīt varētu atrast laiku. No rīta paskatīšos tūlīt savā kalendārā, varbūt mēs varētu divpusēji tikties, lai vienotos. Martu Šeilo ir devies prom, pagaidiet, salīdzināsim kalendārus. Protams, godāmie kolēģi, būtu mums eh, daudziem vienkāršāk, tā skaitā arī man, eh, sakot, ka neminēsim nevienu dalību valsti šajā ziņojumā. Tas būtu vienkārši, mēs visu būtu izdarījuši viens minūtes laikā. Tas ir variants, un ja šajā komitejā deputātu vairākums teiks, ka nevajag spēlēt šo spēlīti, uh, Eh, un nevajag eh, saukt vārdos valstis, tad te ir runa ne tikai par tām valstīm, kas ir šajā labajā sarakstā, bet arī sliktajā sarakstā. Tātad te nav runa par kādu kaunināšanu, te ir runa arī par slavēšanu. Gal galā ir valstis, kas ir īstenojušas eh, Eiropas Savienības tiesību aktus ļoti ātrā laikā. Protams, būtu vienkārši arī iet uz priekšu tāpat kā agrāk, tātad ievērot uh, ikdienas kārtību, bet tas neko nedos. Dažkārt mums vajadzētu saukt lietas īstajos vārdos. Mums nevajadzētu tikai skaisti runāt, mums vajadzētu minēt vārdus. Visas šīs valstis arī piemin Eiropas komisija dažādos dokumentos un arī savā mājaslapā. Nezinu, kāpēc mēs nevarētu pieminēt dažas valstis. Galu galā visa šī informācija nāk no komisijas. Kāpēc mums vajadzētu to tagad ņemt ārā no mūsu ziņojuma? Rīt pulkstens 12. iespējams komisija Vestāgeri nāks klajā ar ļoti svarīgu paziņojumu pret Google. Es atceros, ka pirms trīs gadiem es biju referents par konkurences ziņojumu un nāca klajā pierādījumi, ka komisija 2015. gadā uzsāks pirmo iebildumu procedūru pret Google antitrestu procedūrā. Bija arī debates par to, vai mums vajadzētu ziņojumā pieminēt Google vai nē. Pēc ļoti interesantām debatēm, kuras es labi atceros, 600 deputāti plenārsēdē nobalsoja par to, ka Google ir jāsauc vārdā, jo Google uh, izspiež Eiropas kompānijas, tam ir 90% tirgus daļa vairākās dalībvalstīs internetā. Un tas pats tagad notiek ar Android. Rīt pusdienas 12. mēs redzēsim, ka iespējams komisija uzsāks otru iebildumu procesu pret Google. Uh, un Android sistēmu izmantošanu. Savu darbu pirms trīs gadiem mēs paveicām. Mēs vērsāmies pret uzņēmumu, kas izspiež Eiropas uzņēmumus. Es gribētu pieminēt eh, labas valstis, kas ir paveikušas savu darbu atti attiecībā uz Eiropas tiesību piemērošanu, un mēs arī izdarām spiedienu uz valstīm, kas vēl savu darbu nav paveikušas. Domāju, ka, ja mēs izvairamies no šīs kaunināšanas vai slavēšanas, mēs radam vēl lielāku kaitējumu. Protams, tas ir tikai, tikai viedoklis, un ja jums ir citi viedoklis kā demokrāts, akceptēšu vairākumu viedokli un dzīve ies uz priekšu. Bet tieši tāpēc es gribēju par to diskutēt. Uzskatu, ka mūsu ieguldījums ir visnotaļ labs, proti mēs varam sagatavot sarakstu ar tām valstīm, kas veids uh, no tām sagaidīto. Sandra Lunes. Pagājušajā nedēļā mēs teicām jā Kejai Svinbērnai. Mēs ņemsim vērā jūsu prasību. Viņai bija taisnība. Pārējās grupas to akceptēja. Tas, ko jūs minējāt, tiks ņemts vērā. Un mm, kolēģim no goja grupas, ja jūs vēlaties tikties rīt no rīta, mēs arī varētu atrast tam laiku. Es ceru, ka rīt pēcpusdienā ēnu referents sanāksme būs īsa. Mēs vienkārši turpināsim darbu līdz nākamajai otrdienai. Paldies! Paldies! So, uh, is... Balsojums Ekon komitejā ir paredzēts 26. aprīlī. Un balsojums vadošajā komitejā savukārt būs 24. maijā. Plenārsēdē skatīsim šo jautājumu jūlijā. Tas būtu viss pagaidām, un tad paskatīsimies, vai jūs varat norganizēt šo ēnu referentu sanāksmi, un paskatīsimies arī, vai gūsiet vajadzīgo atbalstu par šo dokumentu. Labi. Ir klāt arī ēnu referenti. Jā, esam pasteigušies, vēl ir atlikušas sešas minūtes līdz nākamajam darba kārtības punktam. Paskatīsimies, vai visi klāt Silvija ir, Sander arī, Dimitrijus arī. Labi. Nav vēl klāt Lamberta Zanī. Estere, jūs piekrītat, mēs varam pagaidīt līdz 5.30, kā tas bija paredzēts. Sāksim darbu laikā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 Ja kolēģis, we can start. Cienījamie kolēģi, varam atsākt darbu. With the vote of the amendments on the EDIS, I was joking. Uh, varam sākt ar balsošanu par grozījumiem. Nē, nē, tas ir tikai joks. Uh, Pārbaudu jūsu modrību. Tātad mums ir otrā viedokļa apmaiņa kas aizsākās 7. aprīlī, un tagad nekavējoties e, dodu vārdu referentam Langskundzei. Eh, jā, es nezinu, vai būtu jāsauc to par otro viedokļu apmaiņu vai trešo ar mīnusiņu, bet katrā ziņā tā ir otrā iespēja runāt par šiem jautājumiem. Iepriekšējā reizē mums eh, nebija veicies ar plānošanu. Es katrā ziņā pateicos kolēģiem, kas piedalījās jau iepriekš, iepriekšējās debatēs. Starplaikā esmu diskutējusi ar jums un arī ar iesaistītajām pusēm, un te joprojām uh, eh, redzams sadursmes starp trim dažādām pus, eh, dažādām pieejām. Šeit Eiropas parlamentā lielākais vairākums eh, atbalsta eh, pieeja, kas paredz, ka tas ir patērētāju, ja pilsoņu jautājums, un tātad viss ir atkarīgs no tā, kur jūs esat dzīvis, kur ir jūsu noguldījumi, un ir jārod atbildes jautājumu, vai šī noguldījuma ir drošā vietā vai nē un nu, apmēram 80-90% eh, kolēģu uzskata, ka ir nepieciešama šāda pieeja. Ja mēs diskutējam ar komisijas pārstāvjiem, un tā kā komisija ir izvēlējusies 114. pantu kā pamatu, tad tā ir drīzāk tirgus pieeja. Un šis juridiskais pamats, jo īpaši padomē, rada milzīgas diskusijas par to, vai tas ir pareizais juridiskais pamats. Tātad vairāk um, tirgus pieeja. Un savukārt dalībās uzskata, ka tā ir um, valdības pieeja, valdības jautājums. Tātad um, tā ir drīzāk valsts atbildība un jādomā par to, kā mēs varētu izvairīties no riska. Tātad mums ir jācenšas apkopot šīs dažādās pieejas un risinājums uh, būs kaut kur pa vidu šim trīs stūrim. Šobrīd strādājam pie darba dokumenta. Uh, un iepriekšējā reizē solīju eh, nedaudz vairāk paskaidrot, kas tad būs šajā te darba dokumentā. Vispirms ir jāsaprot, ka tas viss ir jāskata kontekstā, kurā mēs darbojamies, un mums ir jādomā par pienācīgu sastāisti ar citiem jautājumiem. Šī sastāiste ir uh, struktūrāls dabas, kā tas ir bijis ar citiem elementiem Banku Savienībā, arī institucionāli, uh, proti uh, kādi jauni pienākumi parādīsies esošajām iestādēm un institūcijām, vai nepieciešams jaunas kompetences, jauni instrumenti un, protams, arī ekonomiska rakstura. Un te ļoti svarīgs ir uh, komisijas ietekmes novērtējums, kas patiesībā mums nepalīdz šajās diskusijās. Un vispārējā kontekstā varbūt ēnu referentu uh, sanāksmē par to vēl būtu jādiskutē. Uh, jo no padomas puses arī ir tādas kā diskusijas par ietekmi. Un ja arī šeit mums ir um, šaubas par ietekmi, tad uh, par to būtu jārunā ēnu referentu sanāksmē. Tālāk par savstarpējo uh, saistību ar uh, citiem jautājumiem. Nu, uh, skaidrākais, kas parādās, ir protams, no uzraudzības puses jautājums par to, vai SSM ir pietiekami daudz uh, instrumentu, vai būtu jāpapildina tālāk uh, um, kapitāla prasības. Um, Beres kundze iepriekšējā reizē pieminēja arī aktīvu uh, līmeni. Un, protams, vēl viens jūtīgs jautājums, kur nav viegli atrisināt, bet par to jārunā. Uh, Tas jārisina varbūt pakāpeniski, lēnām, proti jautājums par suverēno risku. Tālāk no institūcija viedokļa instrumenti, kas ir mūsu rīcībā un, protams, jautājums, kas šobrīd parādās par 8%. Tas ir bijis tāds kā izējas punkts diskusijās, bet uh, kopš mēs par to diskutējām iepriekšējā reizē, parādās daži jautājumi, kas, protams, mums nepalīdz. Ja jums ir jautājumi par uh, tiem punktiem, par kuriem jau ir panākusi vienošanās tālāk, maksāt nespējas likumdošana ne tikai uz papīra, bet īri praktiski arī te ir daži jautājumi. Un nu, visbeidzot, par ko nav runāts komisijas eh, komunikē par riska uh, samazināšanu, bet tas tik tiešām ir vietā, jo īpaši pēc IMF nesenā ziņojuma par šiem te non-performing loans. Eiropas Savienībā tie varētu būt apmēram 9 miljārdi šādu te non-performing loans. Tālāk, kas attiecas uz pašiem noguldījumiem. Pašreizējā situācija un nacionālās garantijas schēmas prasības un vēlmes ļoti atšķiras dalībās starpā. Kā tas tīri praksē darbojas? un kas pienācīgi nedarbojas. Protams, arī um, nacionālas kompetences un pagājušajā reizē tika piemēts arī tas, ka bankas strādā ar atšķirīgiem grāmatvedības standartiem, kas, protams, rada uh, papildus problēmas arī nepieci... tādā gadījumā, ja nepieciešams īstenot glābšanas pasākums, jo ja šie te uh, grāmatvedības standarti ir atšķirīgi, tad, protams, mēs nevaram runāt par vienotu glābšanas sistēmu. Tātad, tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar mūsu interesējošo, un mums ir jācenšas atrisināt, uh, nu varbūt neatrisināt problēmas, bet vismaz saprast, kāda ir šī savstarpējā saikne. Nu, mums domas varbūt atšķirās par to, uh, Eh, kur jautājumi būtu jārisina steidzamības kārtā un kur var pagaidīt, bet ir ļoti labi, ka tas mums parādās darba dokumentā un ļoti labi, ka mēs pie tā varam eh, runāt pirms mēs pievēršamies likumdošanas dosjē, jo tad, kad pievērsīsimies šim dosjē, tad veltīsim uzmanību tikai tam. Likumdošanas dosjē būs. E, cieši saistīts arī ar riska samazināšanu un to, kā mēs varam nodrošināt, nodrošināt ka tī no juridiskā viedokļa ir garantijas, kā process notiek eh, roku rokā. Nu, tas vēlākam laikam. Tātad tikpāli par to, kas būs darba dokumentā. Ar prieku uzklausīšu jūsu domas un vēlmes. Protams, jūs iepriekšējie komentāri. Proti, Elīze. Tas, ko jūs teicāt par šiem trim pīlāriem, kuriem būtu jābūt vienlīdzīgiem un paralēliem, par to visu mēs esam diskutējuši, bet ja jums ir kas jauns uh, attiecībā ar šo darbu dokumentu, es labprāt dzirdētu to tagad vai varbūt arī rakstiski līdz nākamās nedēļas beigām, lai mājā mēs varētu apstiprināt šo darba dokumentu. Paldies! Liels paldies! Vispirms pirmā referenta Elīze Ferreira. Jā, liels paldies Esterē par šo prezentāciju. Tiesa, nevēlos uzsvērt un uzstāt uz to, ko pieminēju jau iepriekš, proti mēs šobrīd nerunājam par šī likumdošanas priekšlikuma saturu. Un jāsaka, ka sākām par to visu runāt jau 24. novembrī, tātad pirms pieciem mēnešiem, un šķiet, ka progress nāk ļoti lēni. atsaucoties uz referents teikto, šie te svarīgākie elementi, uz kuriem atsaucās Estera, es uzsvērtu pirmo pilsoņu nostāju, kā viņi raugās uz Eiropas institūcijām Ja mums ir šāds publisks labi zināms darījums, eh, ja vienošanās par banku savienības izveidi, tad mēs speram soļus un pēkšņi uh, apturam procesu un papildinām to ar daudziem dažādiem elementiem, kas, protams, ir svarīgi, bet varbūt ne visi ir tik svarīgi. Uh, un gal galā mēs uh, vienojamies par jaunu likumdošanu, vienots uzraugs, vienota glābšanas iestāde. Es domāju, ka šis nav īstais brīdis. Ja mēs domājam par visu šīs te uzbūves, uh, jeb struktūras uh, noturīgumu, tad varbūt nevajadzētu to papilnāt ar pārliek daudziem elementiem. Tas jau īpaši sakāms par juridisko pamatu, jo par to mēs diskutējām jau iepriekšējā fāzē. 114. pants. Mēs atrisinājām šo jautājumu. Un tagad it kā atgriežamies pie tā, ko jau atrisinājām sadarbības pilnā gaisotnē. Tas pats sakāms arī par šo valdības pieeju, jo es domāju, ka visā šajā struktūrā mēs bijām gatavi um, pārgriezt šo saikni ar valsti, lai radītu stabilizējošu elementu banku sektorā. Jā, ties mēs uh, pārgājām no uh, nacionāli bāzētas sistēmas uz šādu banku uh, savienību. Šī pārēja ir ļoti sarežģīta. Uh, un tā gal galā tika pabeigta pirms uh, sāka darboties vienotā glābšanas iestāde. 80% no bēlina. Tas, protams, izraisīja reakciju, jo dalībās nevarēja aizsargāties no sistēmiskas uh, ietekmes um, mazu iestāžu gadījumā, jo īpaši tad, ja tie ir mazi Eiropas uh, līmenī. Es domāju, šie visi jautājumi ir jārasina ļoti atvērti, jācenšas iegūt maksimāli daudz informācijas. Lai mēs neraisītu jaunas bažas par banku savienības īstenošanu. Es neesmu pārliecināta, ka tas, kā Ester aprakstīja šo darba dokumentu, es neesmu pārliecināta, ka šādā veidā mums izdosies atrisināt satura jautājumu. Es domāju, ka mums rūpīgi jāparaugās uz priekšlikumu saturu. Protams, ka jāmācās no dalībvalstu pieredzes noguldījuma aizsardzības jomā. Mums ir jāsmēs iedvesmu no tā, kā darbojas IPS. Eh, tātad es domāju, Mums ir jāmācās no pieredzes un, un daži jautājumi jārisina detalizētāk. Proti, kāda ir saikne ar dalībvalstu noguldījumu garantijas schēmām, jo īpaši jāpastrādā pie 11. panta, lai saprastu, kā eh, star, darbojas nacionālas iestādes un kā, kāda ir eh, saiknes starp nacionālajām eh, noguldījumu aizsardzības sistēmām. uzklausīšanu, ko jūs eh, gatavojat, tūdēt pēc tās mums būs jāstrādā pie šī jautājuma pātrināt, jo mums ir jāpātrina, jāpātrina darbs un jāpabeidz Banku Savienības izveidi. Paldies! Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdēji. Es personīgi atbalstu referents pieeju. Uzskatu, ka tas ir ļoti labi, ka pirms tiekamies, vispirms nu, jādefinē dienkārte. Uh, jāpadefinē, kurus jautājumus tad apspriedīsim. Jā, sagaidām darba dokumentu politiski es uzskatu, ka tiešām ir ļoti labi apmainīties šādā veidā ar viedokļiem, bet diskusijas sāksies, nu, tad, kad būs šis diskusija dokuments un kad redzēsim, kas ir aptvērumā, kas ir ārpus aptvēruma, nu, tad būtu tas arī brīdis, kad uh, par šo visu spriedīsim trīs lietas šodien. Uh, Februārī šķiet, es runāju par to, ka nav ietekmes novērtējuma. Nu, man prieks arī tagad dzirdēt, ka to min arī referenti savos ievadvārdos. Jo, nu, teiksim godīgi, daži jautājumi vēl nav atbildēti. Par riska samazināšanu un ECB lomu riska samazinājums visi varam būt pie, vienisprāts tam, ka riska samazināšanas pasākumi ir fundamentāli svarīgi. Tas mums ir jādara. Mēs vēl neesam atguvušies no finanšu krīzes. Daudzas bankas un valstis ir milzīgos parādos. Es nedomāju, kā mēs varam to atstāt ārpus šīm diskusijām. Šai sakarā arī atkārto to, ko teicu jau iepriekš. Jā, jā, jūs jautājat un lūdzat uh, Ziemeļbankām uh, uh uzglabāt uh, dienvidnieku noguldījumus, tad ir jābūt šīm garantijām. Bet, nu, mums uh, visiem arī par šiem jautājumiem jāstrādā mūsu dalību valstīs. Parlamentārieši ir jāpārliecina. Uh, arī mūsu noguldītāji par to, ka nu, viņiem būs tagad iespējami uh, labākās garantijas gadījumā, ja bankas bankrutē vai nu, nonāk šajā glābšanas stadijā, ir jāsamierina dažādās nacionālās banku sistēmas, dažādie risku līmeņi šai sistēmās. <clears throat> tad vēl, un tad gribu at, atsaukties uz šo uh, taisnīguma terminu, kas arī tika minēts referents ievedrunā. Nu, arī mums ļoti svarīgs ir šī, šis termins, šī ideja par taisnīgumu, par to, ka noguldījuma garantijas schēmai jābūt taisnīgai. Es domāju, ka tas nav pietiekami vēl atspoguļots komisijas priekšlikumā. Nu, tas mums arī vēl te padziļinātāk jāskata, kas ir taisnīgs Nu, cita starpā tas nozīmē to, ka tas nevar samazināt noguldījumu, tas nevar palielināt risku, tas nevar būt arī negodīgi attiecībā uz sloga pārdali IMU. Jābūt visiem vienādai sākuma pozīcijai, ir jāiepazīstās ar visām šīm bilancēm, kāds ir banku finanšu stāvoklis. Uh, izmaksas. Par to runājam ar vienā no iepriekšējiem sanāksmēm, kas teica, kolēģi arī teica, ka pārāk daudz no mūsu bankām joprojām cieši no pagātnes spokiem. Tieši šie, eh, šie aizdevumi, kas nav, eh, kas nesniedz eh, nepieciešamo atdevi. Par to noteikti jāvienojas. Un te jāvaru piekrist uh, kolēģiem. Mums ir jāsāk runāt, ir jāsāk strādāt, ja mēs gribam, lai lietas tiktu paveiktas un izveidot tādu sistēmu, kas būtu taisnīga attiecībā uz visiem Eiropas noguldītājiem. Te es arī gribu minēt, un tā ir pēdējā lieta par ECB. Mēs zinām, ka ECB bija atbildīga 2014. gadā šo visaptvarošo izvērtējumu Tagad jāskata, vai arī tā mēs analizēsim to, vai vecās Eiropas bankas ir vienā starta pozīcijā vai nē. Būsim uzmanīgi un piesardzīgi, ka ECB nav tikai jo, spriedējs un tiesnesis, bet arī jo, um, dalībnieks. Tad nevar būt gan uh, um, atbildētais un prasītājs vienlī, vienlaicīgi. Daži jautājumi. Tātad diskusija sākuma punkts būs šis diskusiju dokuments, tad arī, nu, to gaidām, jāsagaidām. Kad būs? Thank you. Paldies. Silvija Gulāra. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies Ester tev par prezentāciju. Minēšu pavisam ātri dažas lietas. Vispirms es uzskatu, ka godīgi sekot, šeit darba grafiks ir ļoti svarīgs un mums jāsāk strādāt daudz ātrāk. Mēs visi izmantojām šo laiku, lai uh, iepazītos ar šo sarežģīto dosjē, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību divām lietām. Nu, pirmā lieta ir tāda, ka neviens nezina, kas notiks pēc brītu referendumu 23. jūnijā. No jauna mēs varam nonākt atkal uh, nemieru laikos. Viss, kas tiks uh, izdarīts, Un tad, kad mums priekšā ir tik liela neskaidrība, ir jāpātrina darbs 2017. gadā vairākās dalību valstīs, šeit arī Nīderlandē, bet arī Francijā, Vācijā, būs arī pirmsvēlēšanu laiks. Tas arī nozīmē visai lielu saspīlējumu. Itālijā būs referendums rudenī personīgi uzskatu, ka jā, mums ir pirms laiks, lai padziļinātu šo jautājumu, un šie jautājumi ir pietiekami sarežģīti, lai viņus padziļinātu. Taču nevajadzētu arī tagad radīt iespēju, kā mēs gaidām, un beig beigās mēs vienkārši nonāksim tādā taktiskā stratēģijā. Pēc būtības ir ļoti daudz jāstrādā. Es gribētu ātri saņemt viedokli ar ECB, gribu diskutēt ar komisijas atbildīgajiem dienestiem, un to jau arī teicu un atkārtošu ir e, jāatsakās no nacionālajām pozīcijām. Sanders pareizi saka, ka noguldītā, noguldītāja aizsardzība ir mūsu kopīgais interesēs, nevis vācu vai citu interesēs. Tas, ka citās valstīs pēc krīzes viņu banku sektorā ir e, lieli šie kredīti bez atdeves, tā ir milzīga problēma, e, kas skar visus. Uh, Mēs visi gribējām Banku Savienību. Te nav jāatskās no nacionālajām pozīcijām. Daži punkti, kas ir svarīgi. Tas, ka ir šis noregulējuma fonds izveidos, kas notiks bankās, ja būs šī konkurence starp Banku Savienību pārējo Eiropas Savienību. Tad arī vairāk kārt to jau teica ECB cilvēki, vai tiešām ir nepieciešama noguldījuma garantija, vai arī ir nepieciešama šī backstop, ko arī jau minēja Elīza. Nu, te ir kaut kas, jā, kas īsti nav skaidrs, un, manuprāt, mēs pārāk ātri attiecāmies, attiecāmies no šī backstop noregulējuma fondā. Ko mēs varam tad labi izdarīt par šo riska samazinājumu? Es esmu par to, lai mēs risinātu šo problēmu, bet es nedomāju, ka tas ir priekšnoteikums. E, tās tie ir divi paralēli procesi, lai, nu, vienkārši vien, visi varētu vienoties arī. Tad ir jādiskutē ar uzraugiem Eh, jāsaprot, ka tagad ir Eiropas uzraugs, kas kontrolē lielās bankas, un ir nacionālie uzraugi, kas ir kompetenti par mazākām bankām. Bet kā mēs varam nu, saskaņot abu darbu un kāda tam ir ieteikuma uz nogultītāju garantijām? Nu, ļoti daudz jautājumu, darba grafiks, kā pārējiem no viena etapa uz otru. Ja būs pārāk daudz lietu, mums neizdosies, un vēlreiz esmu referents ziņā, un es arī ceru, ka mēs ātri virzīsimies uz priekšu. Paldies, Estrē, paldies visiem. Paldies, Silvija. Papadimulis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu norādīt uz to, ka varu pilnībā piekrist Silvijai Gulārai. Mums ir jāpātrina darba ritms. Mm. Mēs esam iekavējuši šajās debatēs. Nu, man arī rodas iespējas, ka daži varbūt pat vēlētos, ka, nu, lietas uh, palēlinās un nevis pātrinās. Manuprāt, daži tiešām grib bremzēt. Bet, nu, jo ilgāk mēs gaidām, jo vairāk mēs tiksim pakļauti sistēmiskiem šokiem un satricinājumiem ir novembra likumdošanas priekšlikums, ar ko nāca klāja Eiropas komisija, tad mums ir Banku Savienības projekts. Tas jau ir izstrādāts vairāku gadu garumā, trīs pīlāri. Par diviem, pie diviem pīlāriem esam labi pastrādājuši. Es domāju, ka neviens, neviena politiskā grupa nevar uzskatīt, ka mēs izveidosim banku savienību, neīstenojot banku savienības trešo pīlāru. Visi šie jautājumi, kurus uzdevā referente, eh, saist, ir saistīti tikai ar šo trešo pīlāru, neatiec uz diviem iepriekšējiem, vai tagad gadījumā mēs. Uh, nepakļaujamies kādām nacionālām interesēm. Man ir iespējas, ka, ja tas tiešām tā ir, tam būs nu, diezgan dramatiskas sēkas. Ja tas, ko mēs gribam aizstāvēt, eh, tas ir gala beigās eh, Banku Savienības projekts, kam ir jābalsos uz trim kājām, un šī jau ir trešā reize, kad par to runājam. Delāngas kundze, mūsu referente, m, mm, Pareiz arī par to runāju, bet es vēl neesmu dzirdējis referents viedokli par šo. Vai komisijas priekšlikums jūsuprāt iet pareizā virzienā referents kundze? Es saku jā, es saku, ka komisijas priekšlikums ir labs un tā kā. Um, Te runa ir par ļoti svarīgu, lielu jautājumu. Jautājums ir, kā samazināt šo risku, optimizēt to. Mūsu rīcībā jau ir uh, pētījumi, pie kā strādājuši lobbyisti banku sektorā atsevišķās dalību valstīs, piemēram, Vācijā, Lugikungs, kurš sāka, jā, nu, uzmanību, uzmanību, komisijas priekšlikums ir bīstams, nevajadzētu sasteigt lietas, vai mēs ļausim tam tā notikt vai arī šādu situāciju mēs nosodīsim. Es tomēr domāju, ka ir jāspiež gāz grīdā. Jāorganizē diskusijas ar komisiju un ECB. Nu, nevajag tēša vilcināties un gaidīt, nu kur tad uh, pūtīs uh, padomas vēja. Mums beig beigās vajag šo darbu dokumentu. Referenti daudz un dikti runāja par šo darbu dokumentu, bet, nu, vai es neesmu saņēmu šo darbu dokumentu? Kur tad viņš palicis? Jau mēnešiem par to runājam. Mēs ļāvām referentei. Um, nāk klajā ar šo priekšlikumu pēc brīvdienām. Bet nu nevajag zaudēt laiku. Man ir iespējas, ka jā, daži tomēr gribētu, ka Banka Savienība aprobežojas tikai diviem pīlāriem. Nu, lūk, ar to noslēgšu. Es uzskatu, ka jāsādā ātrāk, referentē jāpiedāvā darba programma, darba šīs diskusija dokuments, jāsāk diskutēt ar komisiju un jādiskutē pēc būtības par komisijas priekšlikumu. Protams, jādiskutē arī ar ECB, kas spēlē ļoti svarīgu lomu visā šajā procesā. Paldies! Paldies! Filips Lamberts zaļo grupas vadā. Paldies visiem! Sveiki visiem! Piekrītu, ka, protams, mēs vēlamies sasniegt mērķi. Mēs šeit uh, vienkārši uh, bremzēt lietas. Nē, mēs gribam uh, sasniegt rezultātu. Un Dimitris, tu saki, ka komisijas priekšlikums ir pareizā virzienā, jā, bet to var noteikti uzlabot. Uh, Eh, tādēļ, ka nav ietekmes novērtējums, eh, nevajadzētu no tā atteikties. Te ir divi argumenti, kas nepārtraukti izskan. Daudzos uh, gadījumos, manuprāt, šie argumenti slēp politisko vērtību, um, vēlmi nepanākt rezultātus. Piemēram, uh, termins morālais kaitējums. Jā, bet kādēļ vācu nodokļu maksātājiem būtu jāmaksā par slikti pārvaldītām Itālijas bankām? Uh, Tas, kā tiek izmantots vispār šāds arguments, nozīmē, ka eh, šīs pārāk lielās bankas nevar bankrutēt, ka šis jautājums nav atrisināts. Ja tas tā būtu, tas nav tādēļ, ka Deutsche Bankas nosaukumā ir vārds Deutsche, tā ir Vācijas banka, globāls hedge funds, kur, kur akcionāri ir ir visur, un tie var būt dažādu tautību. Man vienalga, kāda tautība akcionāri tur ir, viņi visi ir pakļauti riskam. Viņi investē gangsteru bankā, nu tad, ja banksteri. Ja gangsteru banka izgāžas, tad viņiem par to ir jāmaksā. Bet nesakiet, ja banka atrodas attiecīgajā. Ja valstī, tad tā ir attiecīgi Vācijas vai Itālijas vai Beļģijas banka. Ja jūs tā domājat, tad, nu, sērunājiet atklātī, ir jāpieliek punkts šim too big to fail sindromam. Otra lieta. Jā, te bieži sāka, kā pārāk lielu šī. Uh, šis risks palielināt valsts parādu. Jā, tas tā ir, tas ir pamatots jautājums, bet, nu, ja jūs esat nedaudz studējis visu šo lietu, tad jautājums ir par šo koncentrāciju, tad uh, specifisku suverēna riska koncentrēšanu. Bankā var būt liels uh, kapitāla, liela kapitāla daļa. Uh, kas tieši, nu, var palielināt šo parādu, vai kas ir, pareizāk sakot, atkarīgi no šī parāda palielinājuma. Jā, piemēram, tad šī parāda Grieķijas komponents būs riskantāks, bet to kompensēs, piemēram, Vācijas, Lipsvitra, Itālijas, Lipsvitra, Beļģu bankas daļa. Kamēr vien šis kapitāls ir diversificēts, kamēr Itālijas banks nav pilnībā pakļauts Itālijas valsts parādam un tā tālāk tā joprojām, kamēr tas viss ir diversificēts, tur tomēr ir zinām drošība. Es uzskatu, un es zinu, ka daži izmanto riska samazinājumu argumentu kā, uh, aiz, uh, kā aizbildinājumu, lai nedarītu darbu. Bet, jā, pers ar Silviju man vēl jāpadiskutē. Šīs ir div, divas paralēlas lietas, divi paralēli procesi, kas ir savstarpēji saistīti. Jā, mums ir jāprogresē, nevis nedarīt neko, mums ir jāprogresē pie abiem vienlaicīgi. Jā, tu tā uzskati, jā, tad mēs piekrītam viens otram. Mums ir jādara viss, ko varam, jo tā kā esmu izveidojuši BRD, tomēr mēs redzam, ka ir trūkumi. Un ja mēs gribam mazināt tagad šos trūkumus, nu tad eh, darām to, jā. Tad eh, šie nepamatotie argumenti vairs nedarbosies, jo mēs piedāvājam visaptvarošu risinājumu, es atbalstu referenti, un es arī, protams, nepacietību gaidu darba dokumentu, lai, nu, visbeidzot mēs varam strādāt un diskutēt. Uh, un uh, jāviet kompromiss ir ziņā. Paldies. Thank you. Uh... Paldies. Marko Dzanī. Grazie. E, molto... Paldies īsi un ātri. Dažas lietas par kurām mums jau arī ir bijusi iespēja padiskutēt iepriekšējās debatēs. Arī es, protams, sagaidu darba dokumentu, lai tad varētu runāt jau par uh, visu šo tēmu uz konkrētām uh, bāzēm. Jautājums, protams, ļoti svarīgs. Šodien banku sistēma Eiropā cieš. Ir tiešām liels problēmas, kas ir saistītas ar iekšējiem, ārējiem riskiem. Arī pēdējo dienu laikā Federal Reserve arī nāca klajā ar nepārāk iepriecinošām prognozēm arī par uh, šo glābšanas plānu lielākajām amerikāņu bankām. Lielākā banka, piemēram, uh, nav izradājis funkcionējošu plānu tiešām liela šoka gadījumā. Uh, Tad gadījumā, ja būtu šāda krīze vislielākajā Amerikas bankā, kā tas varētu ietekmēt Eiropas bankas, kas jau ir zem liela spiediena. Manuprāt, šeit nu ir jābūt iespējai, lai tik tiešām izveidotu tādu instrumentu, kas ne tikai no vienas puses garantē drošību noguldītājiem, uh, patērētājiem, bet kas tik tiešām sniedz finanšu stabilitāti, finansiālu stabilitāti visai sistēmai. Nu, tas ir arī tāds uh, plašāks mērķis. Atkārtoju arī, ka ECB ir jāspēlē vēl svarīgāka, centrālāka loma, lai šis, šī sistēma varētu funkcionēt. Mēs nevaram aprobežoties tikai ar eh, tādu garantiju sistēmu, kas balstās uz uh, tiem cipariem, ko redzēju pēdējo mēnešu laikā, tad šie priekšlikumi, eh, ar ko iepazinos, ar to nepietiks. Tas nedarbosies un tas nestabilizēs visu sistēmu. Te es arī uzskatu, ka ir arī plašāk jāstrādā, lai jau. Uh, koriģētu kropļojumus un trūkumus, ko radījušas iepriekšējās regulas un tiesību akti tirgū. Te es runāju par BRRD, kas nosaka ļoti bīstamu un kļūdainu principu, no kā mēs tikai redzējām nelielu efektu daļu. šie tekošie konti un to saikni ar investīcijām, kas tagad uzliek par pienākumu uzņēmumiem un pilsoņiem, un, nu, veikt, noguldīt liels noguldījums uz tiešai uh, savos um, tekošajos kontos. Šis risinājums nevar būt labs. Šādu instrumentu mēs nevaram uzskatīt par investīcijām šis backstop vai šīs garantijas, kur piedalās ECB, tas ir fundamentāli svarīgi. Par riskiem te varu piekrīst lielā mērā tam, ko teica Filips. Es kā Itālijas nodokļu maksātājs būtu daudz sarež... satrau, būtu vairāk satraucies par to, ka man jāizmanto man naudu, lai glābtu Deutsche Banku. Uh, šie derivāti instrumenti, lai tiešām uh, apdraudēt visu sistēmu un arī te CCM arī ir jāstrādā daudz padziļinātāk uh, par uh, šiem atvasinātiem derivāti instrumentiem. Tie ļoti, tie ir lielāko daļa Eiropas instrumenti, viņi pat uh, netiek analizēti, un tie rada ārkārtīgi lielu risku. Pēdējais arī ļoti svarīga lieta, runājot par um, šo garantiju schēmu, par noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Mēs nevaram pieņemt kaut kādus uh, Eh, noteikums, kas apdraud sistēmas finansiālo stabilitāti. Ja no vienas puses mēs strādājam pie tiesību aktu, kura mērķis ir palielināt finansiālo stabilitāti, mēs nevaram piekāpties otrā pusē. Vai nebūtu šo valstu vērtspapīru? Uh, riska nepietiekams izvērtējums. Paldies, Annemans. Dank u, voorzitter. Uh, ik ben ook bereid uh, van uh, een document in te Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlētos saņemt dokumentu. Mēs nevaram bezgalīgi par to apspriesties. Patiešām ir pienācis laiks sākt strādāt. Kopš iepriekšējām debatēm īstenībā nav nekas eh, jauns pateikts. Mēs iepriekšējo reizi dzirdējām par eh, aktīvu nolēmu Austrijā. Pašlaik viņi runā par 54%, un tas balstās tikai uz sākotnējiem aprēķiniem. Mēs redzam, ka šeit nav izdevies saglabāt vajadzīgās tendences. Mēs redzam, ka ir vērojama arī ļaunprātīga izmantošana. tiek veidota banku savienība banku vajadzībām, un ja mēs paskatāmies uz šīm bankām, tad Tām būs liela ietekme. Arī mazi investori izjutīs šo ietekmi, te ir runa par 100 tūkstoši eiro, un tāpat ir runa arī par cilvēku ietaupījumiem. Galu galā mēs visi vienmēr esam teikuši, ka uh, nodokļu maksātājiem nevajadzētu par to maksāt. Es vēlētos atkārtot, ka mums vajadzētu paskatīties uz um, atšķirībām starp dienvidiem. Cilvēki tādi kā papadimulis saka, mums vajadzētu uz šo sistēmu ieviest pēc iespējas ātrāk, un mums vajadzētu varbūt iet tālāk uz šo jauno sistēmu. Mm, Dombrovskis un Čentāls Hielas arī to ir ļoti labi parādījuši. Un viņi saka, ka risku samazināšana iet roku rokā ar risku dalīšanu. Ja banku sistēma ir nestabila, tad tas varbūt mums neradīs problēmas, bet tas uh, varētu radīt problēmas Ziemeļa Eiropā. Tas noteikti parādīsies arī dienvidos, un tieši tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu par to domāt, mums vajadzētu par to spriest, apspriežot šos jautājumus. Būtu ļoti labi, ja mums būtu nacionāls garantijas. Es nedomāju, ka mēs varam garantēt to, ka Tātad, ka mēs varam garantēt to visai Eiropai, pat ja mēs aprēķināsim risku. Nē, nu, esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies. Kā jau es minēju, pastāv šim, šīs milzīgās atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem. Paldies! Pirms eh, dažiem mēnešiem iznāca Eiropas centrālās bankas apkārtraksts un tur bija rakstīts, cik daudz valsts palīdzības ir piešķirts pēdējos gados. Un, atklāt sakot, problēmas nav uh, starp ziemeļiem un dienvidiem. Šķiet, ka ziemeļos ir vairāk problēmu nekā mums uh, liekas. Dienvidu bankām nav kas uh, subsidē ziemeļu bankas. Nu, jā, iespējams, ka kaut kas ir mainījies, tie ir seni dati. Uh, Tagad brīvais mikrofons un pirmais runātājs Zalba. Paldies, priekšādātāji! Paldies Esterei par izcilo darbu. Es vēlētos izteikt dažus īsus komentārus. Domāju, ka Banku Savienībai ir vajadzīgi šie trīs pīlāri, par tiem mēs esam viensprātis. Mums ir šie pīlāri, un tāpēc ir gluži loģiski, ka mums ir jāstrādā pie šī trešā pīlāra un jādara, lai tas tiktu ieviests pēc iespējas ātrāk. Mēs varētu papildināt Silvijas teikto, ņemot vērā politisko kontekstu. Diemžēl skaidrības nav tik daudz, kā mēs varētu vēlēties, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums vajadzētu pātrināt likumdošanas darbu. Uh, Piekrītu referentam, ka mums ir jāizvairās no morālā kaitējuma. Esmu pārliecināts, ka tas ļautu mums atrast risinājumus. Tādus risinājumus, kas ļautu mums samazināt slogu, mums būtu arī adekvāti mēri risku samazināšanai mēs varētu uzlabot finanšu stabilitāti, un tieši šāds ir mūsu mērķis. Runājam arī par saikni starp šo ziņojumu un citiem ziņojumiem, pie kuriem strādājam šajā komitejā. Protams, ka viss ir savstarpēji saistīts, un ja šīs saiknes palīdzēs pātrināt darbu pie šī ziņojuma vai pie citiem ziņojumiem, uh, tad tas, protams, ir labi. Ja šīs saiknes mūs vienkārši palēninās, tad mums vajadzētu to visu pārdomāt. Bet, protams, esmu pārliecināts, ka šīs saiknes nav paredzētas tam, lai kādam ziņojumam e, nodarīt ko sliktu. Protams, mēs ļoti labi saprotam, kādas ir trūkumi un priekšrocības šīm saiknēm. Uh, Fernandes kungs. Paldies, priekšādātāji. Situācija ir tāda, ka šīs ir viens no nozīmīgākajām debatēm šajā parlamentā. Daži cilvēki nevēlas pātrināt debates, nevēlas, lai šis priekšlikums tiktu pieņemts. Jebkurā gadījumā mums ir Jāsaprot, vai Edita ir pietiekama, lai pabeigtu Banku Savienību, vai varbūt mums ir vajadzīgi papildu pasākumi. Ir skaidrs, ka lielākā daļa šajā komitejā ir par uh, to, ka Edita ir jāiekļauj. Un, ja tas ir vajadzīgs, tad neskatoties uz pārējām debatēm, mums vajadzētu to visu ņemt vērā un diskutēt par to pēc iespējas vairāk. Pašlaik ir daudz runu par uh, iespējamo morālo kaitējumu, ko nodarītu šis jaunais edit, bet neskatoties uz šo kaitējumu, tuvāko gadu laikā mēs saskarsimies ar uzraudzības modeļa problēmām. Tātad, tad, kad šis fonds būs pilnībā izveidots, būs arī ECB uzraudzības sistēma. Un attiecībā uz edit Šī sistēma būs nacionāla, tātad šie uzraugi neseks eh, nacionālos noguldījumus. Būs eh, līdzsvera trūkums starp eh, tiem, kas pieņem lēmumus, un es domāju, ka tas viss ir jāsēst ar edit. Bez šīs problēmas ir arī vairāk citi punkti, ko es gribētu uzsvērt. Vispirms attiecībā uz pārējiem pasākumiem, kas ir jāpieņem, lai samazinātu riskus, piemēram, uh, surnēno parādu diskusijas. Mums ir jāņem vērā, ka šīs regulas, kas attiecas uz uh, Banku Savienības valstīm, novestu pie atšķirībām starp Eirozonas valstīm un ne Eirozonas valstīm. Ja pastāv šādas atšķirības, ņemot vērā to, ka finanšu sektorā ir vienotais tirgus, pašlaik komisija strādā pie kapitāla tirgus savienības. Es domāju, ka tas nodarītu ļoti lielu kaitējumu, tātad šīs atšķirības. Bez tā mums arī ir jādomā par suverēno parādu krīzes cēloņiem. Šī suverēno parādu krīze it kā mums pēkšņi uzkāzās uz galvas un mums ir jāmēģina atrast risinājums ar bankām un parādiem. Taču šī suverēno parādu problēma Grieķijā parādījās jau krīzes laikā, un krīzes laikā mums nebija banku savienības. Nacionālā līmenī mums vajadzēja risināt vairākas banku krīzes konkrētā valstī, un tas arī noveda pie šīs valsts parādu krīzes. Ja Banku Savienība darbojas, tad mums um, nevajadzēs, nevajadzētu saskarties ar šādu suverēno parādu krīzi kā pašlaik. Mums ir jāpārskata likumdošana valstu parādu jomā. Tāpat arī mums ir jāsaskaras ar aktīvu problēmām, ko arī radījusi šī krīze. Mums ir jānodrošina, lai tas uh, nes, nekaitētu banku savienībai. Danutu Hībnere. Paldies, priekšādātāji. Es eh, gribētu pateikt pāris vārdu par to, ko Estere nosauca par noguldījumu pusi. Es piekrītu viņai, ka mēs nezinām īpaši daudz par to, kā nacionālās noguldījuma garantijas schēmas darbojas, bet mums ir vajadzīga harmonizācija, un tas būs vajadzīgs pirms edits stāsies spēkā. Tieši tāpēc izaicinājums būs izlemt, vai šī harmonizācija ir jāveic pirms resursu apkopošanas, vai arī mēs varētu to darīt vienlaicīgi, tātad paralēlā procesā. Uzskatu, ka šī harmonizācija būs izaicinājums attiecībā uz nacionālajām opcijām, jo īpaši, ja mēs domājam par pārklājuma līmeni, un noguldījumu atbilstību. Dažas dalībvalstis izmanto šī nosacījuma visai plaši. Pastāv arī atšķirības starp edit un nacionālajām sistēmām, ja runa par um, sektiem depozītiem. Tātad tas ir vēl viens izaicinājums. Vēl viens svarīgs jautājums šajā kontekstā ir alternatīvie pasākumi. Arī šeit ir valstis, kas izmanto savu regulējumu, izmanto šīs iespējas, bet Edit nevajadzētu parādīties eh, šiem alternatīviem pasākumiem. Man ir divi jautājumi komisijai, un viens ir juridisks jautājums. Šī regula neparedz eh, tiešu ieguldījumu pārnešanu no nacionālajiem fondiem uz eh, noguldījumu apdrošināšanas fondu. Vai tas nozīmē, ka uh, ir vajadzīgs starpvaldību līgums par mm, līdzekļu pārnešanu, un otrs jautājums attiecas uz maksājumu saistībām, un pašlaik tas nav pieminēts edit priekšlikumā. Kāpēc tiek uzskatīts, ka tie ir, tie tās ir iemaksas SRF un arī nacionālajās garantijas schēmās? Es gribētu saprast, kas aiz tā visa stāv un kādas būtu priekšrocības un riski, kā mēs varētu to nodrošināt edit. Thank you, Kostas Mavridis. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sākt ar pavisam vienkāršu jautājumu. Kāds bija iemesls, lai mēs vispār izveidotu šādu Eiropas Banku Savienību? Un es domāju, ka ik viens piekrist atbildē proti, Uz mums gulās atbildība, mums bija jārēģē finanšu krīzes apstākļos, lai nošķirtu bankas no a, valstu budžetiem. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka tas bija mūsu sākotnējais mērķis. Un ar kopīgu pieeju mēs visi Eiropas Savienībā vienojāmies par tā dēvēto banku savienības uzbūvi. Es zinu, ka ētika um, neiet roku rokā ar politiku, tāpēc es vēlētos jau atkal uzdot jautājumu. Kā jūs vispār zinat, ka, ka trešais pīlārs vai, nu, jebkurš cits pīlārs netiks piemērots? piemērots? Varbūt, ka tādā gadījumā šie pirmie divi pīlāri vairs nebūs tādi kā sākumā. Šorīt es piedalījos diskusijās par um, depozītu garantiju schēmu. Un uh, jāsaprot, ka šajās diskusijās arī um, mēs dzirdam līdzīgas vēsmas. Kad mums bija šīs diskusijas pirms pāris mēnešiem, tika uzdoti daži um, tehniskas dabas jautājumi. Tagad tie ir jau 5, 6, varbūt pēc kāda laika tie būs 10 jautājumi. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti godīgiem, vai mēs vēlamies banku savienību tādā gaisotnē, par kādu esam vienojušies jau pašā sākumā, Un eh, vēlos noslēgt ar vēl diviem uh, komentāriem. Morālais risks. Es ļoti daudz laika uh, savā dzīvē esmu pavadījis ASV. Ja kāds vēlas uh, šādu te uh, noguldījumu garantijas schēmu ar nulles risku, tad tad var teikt, ka tas um, praktiski nav iespējams. Otrs komentārs. Šobrīd pilnīgi skaidri ir diskriminācija pret noguldītājiem un pret visiem tiem, kurus patiesi satrauc vienādi spēles noteikumi starp privātiem uzņēmumiem, privātbankām, arī te nav vienotu spēles noteikumu. Mēs zinām, ka bankas cieši no pašreizējā ietvera. Paldies! Lielas paldies, Tārēr kungs! Jā, paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Vispirms es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nebūtu šķelšanās Eiropas Savienībā. Nu, es neuzskatu, ir kā, šāda plājas starp dienvidiem un ziemeļiem, kā daži te apgalvo. Es domāju, ka Eh, šī aina ir daudz diferencētāka, un uz to arī jāraugās diferencētāk. Eiropas līgumos ir um, ehm, subsidaritātes un samērīguma princips, un mēs jau ieviesām sistēmu, lai garantētu cilvēku noguldījums, bet šī sistēma netiek īstenot uh, vienādi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kāds tad ir iemesls tam, ka uh, eh, trūks pienācīgs īstenošanas? Dažas dalībās nevēlas to īstenot, vai tāpēc, vai arī tāpēc, ka tās nevar to īstenot. Tātad tas būtu pirmais jautājums. Ja mēs varētu to atrisināt, tad varbūt nebūtu arī nekādas pievienotās vērtības mūsu priekšlikumam. Es domāju, ka to mēs nenovērtējam pienācīgi. Otrs jautājums ir konkurējoši ietver uh, jautājums. Nu, man pārsteidz tas, ko es izlasīju nesen Vācu presē, uh, ka lielās privātbankas, Komercbanka un Deutsche Bank nevēlas turpināt uh, finansēt privātu banku fondu. Jo tās nevēlas solidaritāties ar mazākām privātu bankām. Nu, ja jūs zināt, tad Vācijā ir garantija uh, schēma, kas pārsniedz 100 tūkstošus. Ja mēs ieviestu Eiropas līmenī, uh, tad tas jau tagad mainītu uh, konkurences situāciju tirgū. Un ja mēs ieviešam sistēmu, kā to piedāvā komisija, tas mainīs konkurences ietvaru attiecībā uz dažām bankām. Nesens e, pētījums, ko veica Frankfurts Gētas e, universitāte, skaidri parāda. Ir zinātniski pierādījumi tam, ka mūsu regulatīvais ietvars nav labvēlīgs maziem un, mazajām un vidējām bankām. Tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešams ietekmes novērtējums par šiem jautājumiem, jo nevar uh, būt tā, ka šis regulatīvais ietvers uh, nostāda sliktākā situācijā mazos un vidējās bankas, neatkarīgi no tā, kur tās uh, darbojas. Te nav runa par vienu konkrētu valsti, bet gan par konkurenci un vienādiem spēles noteikumiem. Paldies! Paldies tagad Bens Luke! Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos tomēr izteikties, jo iepriekšējie runātāji teica, ka mēs esam visi viens prāts, e, ka mēs vēlējāmies šo trešo pīlāru Banku Savienībā, bet es vēlos teikt, mēs neesam viens e, prāts, jo es nevēlētos šo trešo uh, um, pīlāru, un ja es pareizi sapratu Toirer kungu, tad arī viņš nav pārliecināts pilnībā par to, ka nepieciešams šis trešais pīlārs. Es domāju, ka argumenti par labu šim pīlāram nav pārliecinoši. Mavrinīdis teica, ka eh, nu, galvenā motivācija ir bijusi tāda, ka risks no finanšu sektoru tiek nošķirts no valsts riska. Bet es domāju, ka uh, Filips Lamberts jau par to runāja, ka nevienai bankai nav pienākums darboties tikai vienā uh, valstī. Protams, ka tie ir regulatīvi, mēs uh, to varētu uzlikt par pienākumu. Tātad neviena banka. Uh, neiegūt visu risku valsts eh, vērtspapīros, tātad eh, diversificē risku. Tātad tas nevar būt pienācīgs arguments par labu šim te trešajam pīlāram. Tad daži izmanto kā argumentu šo te molā, morālo risku, bet arī tas nav pareizi. Galvenā uh, problēma ir tāda, ka Parāk daudz mēs runājam par šo morālo risku. To mēs redzējām jau 2010. gadā, kad sākās uh, eiro krīze. Nu, tas noteikti visiem labi zināms, ka pārlieku lielā, lielie uh, vās, um, parādi um, dienvidu valstīs noveda eh, pie tā, ka mēs jau runājam par šo morālo risku. Protams, ka valsts eh, finanšu situācija cieši saistīta arī ar privāto finanšu sektoru un ekonomiskā uh, situācija vienmēr novedīs pie tā, ka, ka valdība vēlēsies uzņemties risku, ja ir zināms, ka banks ir nodrošināts pret risku. Tāpēc par šo morālo risku es domāju, pa pareizā atbildes reakcija būtu tāda, ka mums ir nepieciešama um, nacionālā um, noguldījumu aizsardzības struktūru, un tāpēc mums nav nepieciešams šis trešais pīlārs. Lielas paldies! Paldies! Un tagad vārds referentei. Jā, paldies ar pēdējiem diviem runātājiem. Es domāju, tagad mums ir pilns spektrs par viedokļiem ne tikai šajā komitejā, bet kopumā par īdes. Tāpēc es esmu pārliecināta, ka mums pie šī jautājuma jāstrādā piesardzīgi. Uh, runājot Fernandes kunga eh, vārdiem, varbūt nu, negluži Aneman kungu vārdiem, bet Lukas kungu vārdiem, tad, tad lielākajai daļai deputātu uh, interesē, uh, kā tad mēs varētu uh, rīkoties, proti, vai nu mēs sakam, jā, mēs to solījām, uh, un mēs to darīsim, vai arī mēs atkāpjamies no šīs nostājas. Tāpēc es piedāvāju visiem kolēģiem sagatavot darba dokumentu par saturu, kurā tiek runāts par nepieciešamajiem priekšnoteikumiem. Es vēlētos pateikties Lamberts kungam, kas patiesībā atbildēja uz šo jautājumu, piemēram, par dalībvalstu risku viņš piedāvāja vienu no risinājumiem, kas būtu groza pieeja, Jūs izvērtējat dažādos instrumentus, kādi jums ir no dažādajiem valstīm, un padomājat par to, uh, kād, kāds riska novērtējums ir nepieciešams. Nu, tas patiesībā man ļauj risināt mūsu interesējošos jautājumus. Nu jā, man būtu labpaticies, protams, saņemt šo informāciju uh, jau vakar, bet uh, kategorisks nē nepalīdzēs mums diskusijās. Ja mēs vēlamies veidot šo uh, trešo pīlāru, kur tik tiešām Lukas kungs ne visi vēlas, bet lielākā daļa vēlas, manā gadījumā tikai ar nepieciešamiem priekšnoteikumiem, un tā es sapratu arī Toirer kungu teikto, tikai ar pienācīgiem priekšnoteikumiem. Mums ir jānodrošina tas, lai neviena dalībās neatkāptos no tā. Mums ir šis noteikums, ka neviens eh, kreditors nav sliktākā situācijā. Mēs nedrīkstam uh, radīt tādu īdes, eh, kas eh, nostādītu kādas 3-4 dalībās sliktākā situācijā. Un, protams, ka Tāra ar kungu uzdotais jautājums ir vietā. Lielākajai daļai cilvēku, kuriem ir mazi noguldījumi, tie atrodas bankā tieši viņu dalībvalstī. Tātad ir ļoti maz pārobežu aktivitāšu, un viņi e, nogūst šo naudu šajā bankā, tāpēc, ka viņiem gluži vienkārši nav citu opciju. Tātad tikai lielākās bankas, kuras nodarbojas ar pārobežu aktivitāti un ir citā kategorijā, e, tikai uz tām tas attieksies. Tāpēc proporcionalitātes, jeb samērīguma princips, ko uzdev Toirer kungs, uh, un par kuru varbūt daži kolēģi smejas, patiesībā ir jautājums vietā. Jo tas, ka šie noguldītāji tiek aizsargāti līdz 100 tūkstošiem eiro, to mēs varētu panākt ar IDES pirmo fāzi, tātad likviditātes atbalsts no vienas dalībās citai. Tie ir jautājumi, par kuriem būtu jādiskutē. Es nesaku, ka ir, tas ir iznēms, man, kas man vislabāk labpatīktos, bet jā, mums ir jānošķir lielās bankas ar uh, milzīgu risku un mazie uzņēmumi, kas ir lielākā uh, daļa banku. Un mēs zinām arī, ka Eiropas centrālajai bankai ir um, ļoti labs pārskats par šīm lielajām bankām. Bet šobrīd ir jāpanāk arī, lai uh, attiecīgi elementi darbotos dalībvalstu līmenī. Es atvainojos priekšsēdētājiem, man būtu labpateicies runāt par vairākiem jautājumiem. Es pateicos kolēģiem, kas patiesībā atbildēja uz jautājumiem, kas tika uzdoti iepriekšējās diskusijās. Tātad, kur ir tie soļi, kas jāspēr, kur ir pienācīgie priekšnoteikumi un kā mēs varam tos nodrošināt. Lambert kungs jau uh, to pieminēja, tas man tik tiešām palīdzēs. Ferērs kundzēs teiktu, nu labi, Ja jums uh, eh, patiktos uh, eh, saņemt šo te darba dokumentu, lai tajā būtu ne tikai runa par nepieciešamiem priekšnoteikumiem un to, ka mēs saprotam savstarpējo saikni, kā tam ir ar citiem jautājumiem, ja jums šķiet, ka pēc tā mums neizdosies uh, atrisināt šo jautājumu, labi tad es to sasaistīšu ar komisijas priekšlikumu par īdes un Lamberts kungu vārdiem. Paraudzīšos, kur ir trūkumi ne tikai esošajā likumdošanā, bet arī komisijas priekšlikumā. Bet, kā jau atkal jāsaka, kolēģi, es aicinu jūs uz sadarbību. Šobrīd mums ir nepieciešams ne tikai konkrēts dokuments, bet arī konkrēts pienesums Eh, lai sagatavotu šo dokumentu. Un es ceru uz to, un es ceru arī uz Lukas kunga. Eh, inf eh, tātad pienesumu, tātad nevajadzētu vēlreiz atsākt šīs diskusijas. Tātad, lūdzu, esi, esiet nedaudz vairāk gatavi uz sadarbību. Paldies! Thank you very much and I think is important. Paldies. Jā. Uzskatu, ka referents aicinājumu visi sadzirdējuši. Izstrādāt darba dokumentu, paldies tūkiem, paldies par papildus uh, atvēlēto laiku. Paldies jums visiem. Bija uh, uzklausīšana 23. un 24. maijā ziņojuma projekts 29. septembris. Protams, arī ņemot vērā jūsu ieguldījumu, tad gaidām referents darba dokumentu. Paldies vislabāk!